Okay, kolēģis. Dargie kolēģi, lūdzu sāksim darbu. Pastāstīšu par to, eh, kas tika pārunāts vakardien koordinatoru sāk, sanāksmē un par referentu un autoru iecelšanu. Gribēju teikt, ka viens no Groša kunga kādreizējiem asistentiem eh, savās agrīnajās dienās, kad viņš bija asistents, bet eh, tagad viņš ir kļūst. Oh. Jā. Viņš kādreiz bija Groškunga asistents, bet tagad ir kļūst par Austrālijas finanšu ministru. Tā tad eh, dzīvē ir iespējams sasniegt patiešām daudz. Tālāk, kādi lēmumi tika pieņemti koordinatoru sanāksmē, referenti iecelšana. Ja bija uh, regulas priekšlikums, kas maina regulu 91 šārsvītra 2003 par statistiku dzelzceļa jomā un datu apkopošanu par precēm, pasažīriem un nelaimes gadījumiem. Zaļie lēma, ka viņi sastādīs ziņojumu par šīs regulas grozīšanu un koordinatori lēma, ka par iekšējo auditu netiks gatavots ziņojums un tika lēmts organizēt mini uzklausīšanu 5. novembrī par ostām veltītu politiku. Un koordinatoriem tagad ir jāapspriežas ar referentu, lai lēmtu, par kurām ostām Šajā uzklausīšanā tieši tiks runāts tālāk komitoloģija. Ir uh, iznākusi 19. vēstkopa. Tas saistīts ar komitoloģiju tālāk. Citi jautājumi par ekoloģiskā kaitējuma nodarīšanu un šāda kaitējuma atzīšanu Eiropas Savienības un starptautiskajā likumdošanā Meisners kundze ar pārējiem koordinatori lēma kāds būs šī ziņojuma saturs, un Maisners kundze gatavos to transporta komitejas vārdā tālāk dzelzceļa pakotne, koordinatori e, ir informēti par to, ka jūri komiteja sūtīs vēstuli uh, dzelzceļu uzņēmumiem, lai tos informētu par šo pakotni. Tālāk TNT tīkli koordinatori vienojās, ka oktobra eh, pirmajā plenāra sesijā notiks diskusijas. Vēl nav skaidrs, vai tās izdosies organizēt, bet mēs vēlamies, lai tā notiktu. Tāpat koordinatoru sanāksmē mēs runājam par ēnu referentu iesaistīšanu. Un koordinatori lūdza, lai priekšsēdētājs atgādina visiem referentiem, tagad es to daru. Uh, ka ir ļoti svarīgi organizēt tikšanās ar ēnu referentiem, tad vienmēr, kad tas ir iespējams. Es gribēju jums to atgādināt, un tas patiešām ir visu interesēs, lai darbs būtu pēc iespējas konstruktīvāks. Šķiet, tas bija viss, ko es vēlējos pa paziņot par koordinatoru lēmumiem, vai kādam ir priekšlikumi, komentāri. Paldies, kolēģi! Tagad ķersimies pie balsošanas. Pirmais balsojums - devē Rāka kundzes ziņojums - ziņošana par atgadījumiem civilās aviācijas jomā. Sākumā pārbaudīsim, vai tehnika eh, mūs nav pievīlusi, lai nav par daudz balsotāju no ETP grupas. Sākam balsot. Of course, it's now going to happen that it'll be the socialists who have two men. Nu, diez vai būs par daudz no sociālistu grupas. <laughs> As everybody voted. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. no problem. And so far, no. Šķiet, ka viss darbojas labi. No start. Varam ķerties pie darba. Starting with Mrs. Deverak's report. Deverak kundzes ziņojums. ziņošana par atgadījumiem civilajā aviācijā. Pirmais punkts, pirmais pāns, 19. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 20. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis numur viens, kas par, pret, atturas, pieņemts. 90. grozījums kas par pret atturas noraidīts. 88. 88. atkrīt. 92. kurš par pret atturas noraidīts. 93. par pret atturas noraidīts. 22. 22. grozījums par pret atturas pieņemts. 95. kurš par pret atturas varētu pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski. Man šķiet, ka noraidīts, bet labāk pārbaudīt. As everybody voted. Beidzam balsot. It's rejected. Grozījums noraidīts. 23. par pret, atturas, pieņemts. 94. par, pret, atturas, noraidīts. 96. atkrīt, 24. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 25. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 97. par, pret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 Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trīsdesmit otrais grozījums. Priekšsēdētājs atvainojas. Trešais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 32. kas par, pret, atturas pieņemts. 33. par, pret, atturas pieņemts. Trīsdesmit ceturtais, kurš par pret, atturas pieņemts. 115. par pret atturas pieņemts Man izskatās, ka ir noraidīts, labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Uh, everybody voted. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 35. par pret atturas noraidīts. 114. kas par pret pret, atturas, pieņemts. 112. Atkrīt. 117. Kas par? Pret. Pārbaudīsim vēlreiz. Sākam vēlreiz. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 117. Everybody vote. Vai viss nobalsoja, beidzam balsot? Grozījums pieņemts. 36. un 116. atkrīt. 118. kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 37 par pret, atturas pieņemts. 119 par, pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. 39. kas par, pret, atturas pieņemts. 125. par, pret pret, atturas, pieņemts. 124. par, pret, atturas, pieņemts. 123. divās daļās, pirmā daļa, 2A, EASai vajadzētu, atgadījums, pirmā daļa tomēr atkrīt. because the, the first right. part. Okay. I'm told that the first part. Man nu pat eh, paziņoja, ka pirmā daļa atkrīt, tādēļ balsojam par otro daļu. Tādēļ, ka pieņemam 124. grozījumu, pirmā daļa atkrīt, otrā daļa it shall be insured by this regulation. Tātad ar šo regulu vajadzētu garantēt. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Jā, iekļaujot šos vārdus. 42. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 43. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 44. par? Pret. Atturas. Pieņemts. 45. par? Pret. Atturas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 pret, atturas, pieņemts. 53. par, pret, atturas, pieņemts. 54. par, pret, atturas, pieņemts. 55. par, pret, atturas, pieņemts. 56. par, pret, atturas, pieņemts.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 pret, atturas, pieņemts. 135. par, pret, atturas, pieņemts. 63. par, pret, atturas, pieņemts. 136. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 64. par, pret, atturas, pieņemts. Es droši vien to varēšu mīgā atkārtot. 65. kas par, pret, atturas, pieņemts. 66. par, pret, atturas, pieņemts. 67. par, pret, atturas, pieņemts. 138. par, pret, atturas, pieņemts. 139. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 140. par, pret pret, atturas, pieņemts. 71. un 143. par abiem kopā, kas par, pret, atturas, pieņemti. 72. grozījums. Septiņdesmit otrais par, pret, atturas, pieņemts, 73. par, pret, atturas, pieņemts, 144. par, pret, atturas, pieņemts, 74. par, pret, atturas, pieņemts, 75. par, pret, atturas, pieņemts. 145. par, pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 145. Everybody voted. Yes. Vote is closed. Beidzam balsot. And it's adopted. I knew that. Grozījums pieņemts. 76. kurš par, pret, atturas pieņemts. 6. kompromiss, kurš ir par, pret, atturas pieņemts. 151, 152 par abiem kopā, kas par, pret, atturas, pieņemti, 78 par, pret, atturas, pieņemts, 79, kurš par, pret, atturas, pieņemts, 7. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Simt piecdesmit septītais par pret atturas pieņemts. 158. par, pret, atturas, pieņemts, 159. par, pret, atturas, pieņemts.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 pieņemts. 164. par pret atturas pieņemts. 165. kurš par pret atturas noraidīts. 166. par pret atturas noraidīts. Concern, but if not here, anybody from the EPP. All right, okay. 83 was a request for an oral. 83. ar mutisku grozījumu. Groškungs. Gribēju tikai lūgt. Ar, balsot par 83. Uh, eh, trešajā apsvērumā, nevis septītajā. Tātad tikai balsošanas saraksts ir mainīts. Vai kāds iebilst? Nē, Sākam balsot. Kas par? pret, atturas, pieņemts. One, those in favor. Pirmais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. Sastais par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Trīspadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. 84. par, pret, atturas, pieņemts, 14. par,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 atturas pieņemts. 87. par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par grozījumiem. Sākam balsot. As everybody... Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 43 nobalso, 42 no tiem par, 1 pret. Pieņemti. Tagad par uh, normatīvās rezolūcijas uzmetumu sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Arī pieņemts. 42 par, 1 pret, neviens neaturējās. Vēlējos uzteikt tikau kundzi. Vēl ir jānobalso par to, vai ies, uzsākt um, starp institūciju sārunas. Sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Devērāk kundze, tātad jums ir piešķirts pilnvaras, 42 kolēģi to atbalsta, uzsaku jūs. Okay. Nākošais ir Teilora kunga ziņojums, tāds, kad finansējums Eiropas jūras drošības aģentūras, aģentūrai starpībai saistībā ar reaģēšanu kuģu izraisītā piesārņojuma un naftas un gāzes ieguvas iekārtu izraisītā jūras piesārņojuma gadījumā. Esam gatavi balsot. 21. grozījums par, pret, atturas, Pārbaudīsim. Man šķiet pieņemts, bet balsosim elektroniski. Sākam balsot par 21. grozījumu. Visi nav balsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas nozīmē, ka ceturtais grozījums atkrīt, atkrīt piektais grozījums par pret, atturas, pieņemts, sestais par pret, atturas, pieņemts, septītais par pret pret atturas pieņemts. 22. pār pret atturas noraidīts. 8. par pret atturas pieņemts. Mutiskais Bilbao kundzes grozījums Tas ir pielikumā, jums tas ir jāizlas, jūs to redzēsiet. Vai visus tas mutiskais grozījums apmierina? Jā, tā, tad uh, mēs to iekļausim, kas par pret atturas pārbaudīsim. Man šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim. 23. grozījums ar mutisko grozījumu. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. 25. par pret atturas noraidīts. 27. par vēlreiz. 27. par pret atturas pārbaudīsim. 27. grozījums sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts šagātā. Seši, 24, 28 un 3 par visiem kopā, kas par pret atturas pieņemts. 29. ar mutisko grozījumu, vai visus tas apmierina, labi. Tād, kas par, pret, atturas, pieņemts. 30. par, pret, atturas, noraidīts. 33. par, pret, atturas, noraidīts. 32. par, pret, atturas, Pieņemts. 34. par pret atturas pieņemts. 37. par pret atturas noraidīts. 36. par pret atturas noraidīts. 35. par pret atturas pārbaudīsim 35. grozījumu elektroniski. Sākam lūdzu balsot. Yes. Everybody's voting. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 11. par, pret, atturs, pieņemts. 38, 39. par, pret, atturs, pieņemts. 12. ar dalīto balsojumu. The agency leads is crucial, pirmā daļa un otrā daļa sākas ar vārdu provided un beidzas ar justifiable. Tāda pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim otro daļu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ko tad mēs tagad darīsim ar pirmo grozījumu, kur daļa tiek pieņemta un daļa nē? Ah, tas atkrīt. Labi, paldies. Tātad tagad 13. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 15 par, pret, atturas noraidīts. Otrais par, pret, atturas pieņemts. 14 par, pret, atturas pieņemts noraidīts 16 par pret atturas pieņemts. 18 dalītais balsojums. To pieprasa divas grupas. Pirmā daļa It's is līdz It's new tasks un otrā daļa But this must be done līdz consistent with it. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret pret atturas noraidīts. 17. atkrīt, 19. par pret atturas. Pārbaudīsim 19. grozījumu, sākam balsot elektroniski. Everybody. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad mēs pārējām Bu budget amendments. Budget. Pie budžeta grozījumiem. Budžets viens par, pret, divi, atturas pieņems. Budžets divi par, pret, atturas pieņemts. So, Tagad galīgais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 37 pār 5 pret, 1 atturējās, tātad pieņemts. Tagad eh, rezolūcijas eh, priekšlikums, sākam balsot. Everybody. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 37 par 6 pret, pieņemts. Un tagad balsojums par lēmumu sākt starp institucionālās sarunas. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 39 pāra, 2 pret pieņems. Apsveicam Teiloru kundu. Next is the vote. Tālāk balsojums par direktīvas attiecībā uz vadītāju apliecībām, kurās ietvertas vadītāja karš funkcijas priekšlikuma. Referente ir Tičaukundze, ir tikai viens grozījums, grozījums numur viens. Priekšlikums ir noraidīt komisijas priekšlikumu, kas par pret atturas pieņemts. Līdz ar to priekšlikums ir noraidīts. Final. Tagad galīgais balsojums, lai tas tad tālāk iet uz plenārsēdi. Sākam balsot, vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. EPP. E Eirāts tautas partijā viens balsotājs par daudz. Tagad ir kārtība. Labi, paldies, beidzam balsot. Un šis noraidījums ir apstiprināts 41 par, neviens nav pret. Labi. Tas bija ātri. Tagad balsojums par kārs 2020. Referents ir Vlasaka kungs. Sākam ar pirmo grozījumu par pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par. Mēs tagad balsam par Vlasaka ziņojumu. Vlasaks otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Vai tautas partijas pārstāvji lūdzu varētu koncentrēties uz balsošanu? Septītais grozījums par pret atturas noraidīts. Astotais par pret Pārbaudīsim astoto grozījumu elektroniski lūdzu. Sākam balsot. Everybody... Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais par prēs atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. 12. pār pret atturas pieņemts. 13. pār pret atturas pieņemts. 14. divās daļās, pirmā daļa līdz behavior, kas par pret atturas pieņemts otrā daļa līdz vārdam devices par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 21. grozījums lūdzu balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 22. grozījums par pret atturas noraidīts. 23. par pret atturas noraidīts. 24. par pret atturas. Pārbaudīsim 24. lūdzu sākam balsot elektroniski. Visi nav balsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. 20. 26. par pret atturas. Pārbaudīsim 26. lūdzu. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 27. par, par pret atturas noraidīts. 28. par pret atturas. Pārbaudīsim 28. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 29. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim 29. Šeit noraidīts. Izskatās, ka cilvēkiem, <laughs> cilvēki noguruši cilāt rokas. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ļoti labi, ka pārbaudīja. 30. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 31. par pret, atturas, pieņemts. 32. par, pret, atturas. Šī, pārbaudīsim lūdzu 32. šeit pieņemts, bet nu pārbaudīsim. Sākam balsot. Nu, vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 33. par, pret, atturas pieņemts. 34. par pret atturas. Pārbaudīsim 34. lūdzu, sāksim balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ai. 35. par pret atturas pieņemts. 36. pār pret atturas. Pārbaudīsim 36. šķiet, ka norādīts, bet pārbaudīsim. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Lai visi beiguši balsot, tad beidzam balsot. Noraidīts. 37. par pret atturas pārbaudīsim Jūs atcerāties manu lūgumu koordinātoru sanāks beigās. Vai visi nav balsojuši? Tad beidzam balsot. Noraidīts. 38. par. Pret. Pārbaudīsim 38. Sākam balsot. Everybody votes. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pārējiem pie 39. grozījuma ar mutisko grozījumu. Vai kādam ir kāda iebilduma pret mutisko grozījumu? Ja nē, tad balsosim kopā ar to. Tātad kas par? Pret? Atturas. Pārbaudīsim lūdzu elektroniski. Sākam balsot. 39. grozījums kopā ar mutisku grozījumu. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 40. grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. Tātad 41. tagad, kas par, pret, atturas, pieņemts. 42. par,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 pret, atturas, pārbaudīsim 47. grozījumu lūdzu. Sākam balsot, man šķiet, ka bija noraidīts, bet pārbaudīsim. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 48. par pret. Pārbaudīsim 48 zinot, ka bija tikai četri balsotāji un trīs no tiem bija no ECR grupas. Tātad lūdzu, sākam elektroniski balsot par 48. To. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 49. par pret atturas noraidīts. 50. par pret atturas pieņemts. 51. par pret atturas pieņemts. 52. par pret atturas. Pārbaudīsim 52. grozījumu elektroniski, sākam balsot. Šeit, ka tas varētu būt pieņemts, bet redzēsim, vai viss nobalsojuši, beidzam balsot. Jā, pieņemts 22 balsts par, 20 pret, galīgais balsojums, sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 24 balsis par, 5 pret, 13 atturējās. Tas nozīmē, ka šis ziņojums ir pieņemts apsveicu Lasaka kungs. last one is external sea border. Next report. Nākošais ziņojums ir atzinuma projekts par priekšlikumu regulai par ārējo jūras robežu uzraudzību saistībā ar operatīvo sadarbību, ko koordinē Eiropas aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējiem robežām. Nezinu, varbūt komisijas pārstāvis varētu uh, tomēr atzīt, ka četru, rind, četras rindiņas aizņemošais nosaukums ir pārāk gara. Bet nu labi, sākam balsot. Desmitais balsojums, kas par pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais par pret atturas noraidīts Man šķiet, tas tika pieņemts, bet pārbaudīsim 11. grozījumu, sākam balsot elektroniski. Visi nav balsojuši. Beidzam balsot. Ja pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. ir li lingvistisks, tad pārējiem pie 14. par pret atturas pieņemts pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas. Pārbaudīsim 16. man šķiet, ka pieņemts. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Jā, pieņemts. 17. par pret. Pārbaudīsim 17. lūdzu, sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Mm, Šā kā tā noraidīts. Izvāja čē. Tas iemesls, kur dēļ es vēlējos pārbaudīt, bija tāpēc, ka liberāļiem dažas rokas bija augšā, dažas ne. 18. kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 6. par? Pret. Atturas. Pieņemts. 19. 19. par? Pret. Atturas. Noraidīts. 20. par? Pret. Atturas. Pieņemts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 atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? PPA. Eiropas tautas partijā viens balsotājs par daudz. Now it's okay. Now it's okay. Tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. 39 par 4 pret, neviens neaturējās. Tātad pieņems apsveica Grīsbekas kundzi. Okay. Now we bring in the tourism task force and Mr. Fidanza with me. Okay, we now need a kind of... Labi. Tagad aicināsim Fidanzas kungu. Viņš mums pastāst par uh, turisma darba grupu. Can I just remind those people? Can I just remind people that? Uh, Vēlos atgādināt deputātiem, ka šo pēcpusdienu gaidāma um, viedokļa apmaiņa par uh, gabarītiem un uh, svaru ar Laichtfrīda kungu, tāpēc es labprāt redzētu jūs kuplākā skaitā ne tikai man klātesot un uh, Laichtfrīda kungam vienu. Okay, ladies and gentlemen, come. Dāmas un kungi, vai mēs varam uzsākt nākamo darba kārtības punktu? Turisma darba grupas tikšanās par turismu Eiropā. Mēs runāsim par to, kā piesaistīt jauns turists Eiropā. Ir ja uzaicināti vairāki runātāji, Kestera kungs no ANO turisma pārstāvniecības. Urguāgas kungs no Basku valdības, Rudolfs Delūs Korsvārems no Eiropa Nostra. Tātad būtu ļoti interesanti uzklausīt tieši viņu viedokli ar Mando Bračīnī Viņš pārstāv Eiropas kultūras un radošo savienību un Niks Greenfields, kas pārstāv Eiropas turisma operātoru asociāciju un Frankūzī kungs. Sākumā došu vārdu Karlo Fidanca, kas ir šīs darba grupas priekšsēdētā vietnieks, lai viņš veltītu mūsu viesiem ievadvārdus, un es lūgtu, lai kolēģi nerunā ilgāk par piecām minūtēm. Karlo. Dunque, eh, turismo in Europa trarre nuovi flussi. Jā, paldies priekšsēdētāj, kungs. Kā varētu jauns turists piesaistīt e Eiropai, teikšu šīs ievadvārdus, ja mēs runājam par jauniem turistiem, tad mēs domājam arī par turisma nozars kvalitāti. Un kā itālietis un eiropietis var teikt, ka šī ir ļoti nozīmīga diena, jo šonakt pulksnes četros Kosta Concordia un kuģa vraks ir sa sasvērts, respektīvi ir tagad vertikālā stāvoklī un tiek noslēgta diezgan liela tāda sadaļa turisma jomā. Gribēju to pieminēt arī tādēļ, ka tehniski tas bija ļoti sarežģīts process. Tagad pievēršoties jaunajam turismam, tas ir ļoti nozīmīgs temats Eiropai. Iekšējais tirgus drīzāk stagnē krīzes dēļ un turismam piekrīt īpaši liela nozīme. Mums ir eh, jārunā par ārpus Eiropas tirgu. 2012. gadā, piemēram, ir apmēr, aprēķināts, ka 411 miljoni turisti eh, ir ieradušies no ārpus um, valstīm, 232 miljardi eiro ir kopēji ienākumi, un jārēķina arī vēl klāt līdzsabiedrību ienākumi šie skaitļi parāda, ka Eiropa ir uh, pirmais lielākais uh, turismu ceļojuma mērķis. Uh, mēs konkurējam ar citiem reģioniem un tādēļ mums pastiprināti jāstrādā pie stratēģijas, lai piesaistītu turistus, turistus, kas ierodas no valstīm, kas ir ārpus Eiropas. Arī turists no BRICS valstīm. Tās vairs nav valstis eh, ar daudzsološu ekonomikas eh, attīstību, bet gan ir pavirzījušās tālāk eh, attīstības ceļā. Šai kontekstā jārunā ir arī ar vīzu politiku. Ir jāpaplašina vīzu un konsulātu aptvērums, bet šis jautājums ir samērā jūtīgs, jo šeit tas ir saistīts ar nacionālo drošību, ar robežu kontrolēm. Par to esam runājuši un uh, sapratuši to aizvien un aizvien tiekoties ar ekonomikas pārstāvjiem. Un šis jautājums ir um, tāds, ka um, varētu. Uh, runāt par vīzu atvieglojumu režīmu, režīmu attiecībā uz valstīm, no kurām nav sagaidām ļoti liela migrantu plūsma. Uh, Tāpat par uh, vīzu režīmu varbūt arī komisija varēs teikt pāris vārdus. Sarunas par šiem jautājumiem tiek uh, turpinātas. Mums jāstrādā uh, rokrokā ar komisiju risināt šos jautājumus. Un man liekas, ka īpaši nozīmīgi ir lielus pilotu projektus paredzēt lielu starptautisku pasākumu laikā. Es domāju, piemēram, par Milāns pasaules eh, sasnieguma izstāde Expo, tas ir 2015. gads, tāpat arī eksports un eh, turisms. Dažkārt ir saistīti ar birokrātiskiem šķēršļiem, īpaši vīzu piešķiršanā. Mums jāinvestē arī jaunās tehnoloģijās, lai samazinātu rindas konsulātos un vēstniecībās, lai vīzas varētu droši un ātri izsniegt. Dažās planētas daļās tas ir labāk izdevies, piemēram, Dienvidē Eiropā. Mūsu darba grupa parlamentā, kas nodarbojas ar turismu jautājumiem, diskutē par to, kā vairāk turistu varētu piesaistīt no ne Eiropas valstīm, lai tie ierastos Eiropā. Paldies! Kester, Paldies! Fidānsas kungam, tagad došu vārdu Kester kungam, kas pārstāv ANO pasaules turisma organizāciju. Es, ja pareizi sapratu, jūs mums prezentēsiet PowerPoint prezentāciju. Būtu ļoti jauki, ja jūs varētu iekļauties piecās minūtēs, lūdzu. Sorry. There it is. Thank you very much. Paldies. Paldies, ka uzaicinājāt eh, mani uzstāties jūs priekšā. The, uh, Es pārstāvu apvienoto nāciju, pasaules turisma organizāciju, un eh, saizinājums ir līdzīgs tātad PVO, bet es nepārstāvu pasaules turisma organizāciju, pasaules tirzniecības organizāciju. Pirms runāt par uh, vīzu. Um, režīma vienkāršošanu. Es jums gribu pastāstīt uh, par to, uh, kādas ir mūsu aplāses tālākā nākotnē, proti 2030. gadā, jo mums šķiet, ka turismu jomā patiešām ir liels izaugsmes uh, potenciāls. Visā pasaulē mēs reiķināmies ar to, ka turismu plūsma varētu uh, Eh, pieaugt par 2,3%, tātad turistu skaits varētu palielināties līdz 1,8 miljardiem 2030. Eh, gadā salīdzinām ar 1 miljardu pašreiz. Jāsaka, ka daudzos reģionos pieaug turistu skaits eh, Āzijā, Klusā, Okeāna valstīs, tur patiešām turistu skaits palielinās visstraujāk. Jā, mēs redzam, ka Āzijā un Klusā okeāna valstīs uh, turistu skaits turpina pieaug un jāsaka, ka um, tieši jaunu turistu skaits šajās valstīs pieaugs visstraujāk turpmāko 20 gadu laikā. Uh, Mēs esam apkopojuši datus no 2006. līdz 2012. gada, gan pirms krīzes, gan tagad, veicot dažādas aplēsies, cik daudz naudas ir um, tērēts ceļojot, un uh, ķīnieši ceļo visvairāk, tālāk seko Krievijas federācijas turisti un Brazīlija. Jā, brīk valstu turisti patiešām ir sastopami visos galamērķos un ir, protams, arī citu valstu turisti, kas ļoti aktīvi ceļo, tātad zaļa, dzeltenās. Dzeltenie stabiņi apzīmē Āzijas valstis, sarkanie Ameriku un zilie stabiņi Eiropu. Tālāk, ja runājam par bezvīzu režīmu, mēs vēlamies panākt pietiekam labi līdzsvaru Un mēs te nerunājam tikai par turismu politiku kā tādu, jo vīzas, uh, vīzu jautājums ir tāds starpdisciplinārs, tas ir saistīts arī ar iekšlietām un, protams, arī ārpolitiku. Ar Protams, zināmā mērā vīzas uh, atļauj kontrolēt imigrāciju, var, um, ir vieglāk izsakot, uh, kur tad turisti paliek, cik ilgi viņi paliek valstī, tas rada tādu drošības sajūtu, bet, protams, tas uh, rada arī lieku darbu, tas nozīmē ierobežojumus un Ja, piemēram, ir investīcijas, tirzniecība notiek ar trešām valstīm, tad, protams, bezvīzu režīms ir daudz izdevīgāks, ir iespējams arī labāks diplomātiskās attiecības, un studentiem ir vieglāk doties citu valstu studēt. Ja mēs domājam par to, vai vīzi ir nepieciešama ceļošanai vai nē, tad ir jāņem prātā arī visas šīs intereses. Esam veikuši arī pētījums par to, cik daudzās valstīs vīzes ir nepieciešams visā pasaulē, un esam arī aprēķinājuši Tātad, cik uh, liels skaits, cik liels cilvēku procents pasaulē var ceļot bez vīzām. Eh, zaļās valsts ir tādas, kas ir ļoti atvērtas, eh, dzeltenās atrodas kaut kur pa vidu, un eh, valstis, kas apzīmēta zilā krāsā, tā tad ir mazāk atvērta turistiem, tā, tur nevar doties bez vīras. Mēs redzam, ka Eiropā var iekļūt visu attīstīto ekonomiku pārstāvju, dažu jauno ekonomisko tīģeru pilsoņu, bet ne šīs jaunatīstības valsts, tātad to pilsoņu Eiropā bez vīzes praktiski nevar iekļūt. Pēdējo gadu laikā mēs esam ļoti cieši sadarbojušies ar saviem partneriem, lai varētu virzīt darbu uz priekšu, un esam sagatavojuši trīs ziņojumus. Ir bijušas arī vairākas tikšanās, kad mēs uh, iepazināmies ar pašreizējo situāciju un izstrādājam dažādus politikas ieteikumus. Ir piecas būtiskas jomas, lai varētu ieviest bezvīzu režīmu, izņemot eh, tās valsts, kur vīza patiešām ir nepieciešama. Ja jums ir nepieciešama vīza, lai dotos uz kādu valsti, jūs varat uzlabot informācijas eh, sniegšanu, ir iespējams eh, optimizēt procesu. Un, protams, ir daudz dažādu instrumentu, kā to darīt. Protams, varētu būt arī atšķirīga attieksme pret turistiem, pret dažādām turistu grupām, varētu domāt arī par tādām elektroniskajām vīzu programmām un ir iespējams arī slēgt reģionālus vienošanās. kā jau minēju, esam sadarbojušies ar daudzām organizācijām, ar uh, ECO un pagājuši gadu Mēs eh, par šiem jautājumiem runājam arī G20 samitā, un pirmo reizi G20 samita laikā tika oficiāli atzīts, ka turisms veicina uh, eh, darba vietu radīšanu un izaugsmi, un, protams, mums vajadzētu atbalstīt kvalitatīvu darbu veidošanu, ir jācīnās pret uh, nabadzību un jāparūpēs tīšana G20 uh, paziņojumā, tas tika pausts 2012. gada jūnijā un esam paredzējuši organizēt arī pasaules konferenci nākamgad, eh, sadarbojamies ar daudzu valstu grupām un mūsu organizācija patiešām ar lielu prieku sadarbojas arī ar Eiropas Savienības institūcijām, lai turpinātu strādāt pie šī jautājuma. Eh, gribēju jums to pastāstīt. Paldies par uzmanību. Paldies Kesterkungam. Tagad uzstāsies Idzjāra Epalzas Urguagas kundze. Es ceru, ka es uh, daudz maz pareizi izrunāju jūsu uzvārdu, saka priekšsēdētājs. Viņa ir uh, turisma un tirzniecības uh, ministra vietniece Basku zemē. Lūdzu, 5 minūtes. Sí, es que rikasko. Gracias. Bueno, represento como viceconsejero. Jā, paldies. Un, kā jau tika uzsvērts eh, Basku zemē strādāju un dzīvoju. Mēs eh, esam interesēti turistos, protams, eh, Spānijas zemļos un dienvidos. 2,7 miljoni iedzīvotāji dzīvo mūsu Basku zemē. Un liela daļa no BIB ir uh, iegūti uh, turisma jomā, tajā strādā 93 tūkstoši uh, cilvēki, un uh, ja skatāmies uz MVU, tad aptuveni 90% no tiem strādā turisma jomā. 2,6 miljonu turistu apmeklē mūsu zemi uh, gadā, lielākā daļa nāk no Spānijas. Daudz izmanto uh, turismu attīstībai 97% eh, no tiem, kas ceļo, eh, ir eh, ceļojuši uz 15 dažādiem vietām, un cilvēki, kas bieži un aktīvi ceļo, grib atklāt jaunus tirgus, taču arī reģionālos ceļojuma mērķus. 2020. gadā sagaida 106 miljonus ceļojošo. Tādēļ mēs redzam, ka tās ir lielas iespējas, bet arī liela izaicinājuma. Tas ir saistīts ar konkurenci un konkurētspēju par mūsu stratēģiju. Kāda ir mūsu ceļojuma piedāvātie mērķi? Mēs diferencējam, mēs cenšamies būt atšķirīgi, mēs piedāvājam gadsimtiem ilgu kultūras ieskatu, bet tajā pašā laikā avangards un avangardistiska vide, Bilbao, kā piemēram var minēt. Uh, visi tie, kas meklē jaunas ceļojuma mērķus ierod, un ierod Spānijā, visiem liekas, ka mūsu valsts ir ļoti atraktīva un interesanta. Un tādēļ mēs mēģinām arī noteikt, kādi ir šie jaunie turisti, pie kā mēs strādājam. Mēs strādājam pie alternatīviem ceļojuma mērķiem, pie kvalitātes, pie īpašiem mērķēs. Mēs gribam būt autentiski, mēs gribam, lai mums būtu mūsu pašu identitāte un uh, gribam uh, parādīt mūsu atšķirīgo kultūru. Un tā uh, pildam visus uh, apstākļus. Mēs izmantojam jaunās tehnoloģijas, informāciju, arī uh, pakalpojumu ziņā. Uh, mēģinam jaunas tehnoloģijas izmantot. Mums ir uh, web monitors, mēģinam konstatēt, no kurienes turisti ierodas, ko dara, kā ceļo. Un šādā veidā mēģinam izstrādāt platformu mobilitātei, analizējam turistu plūsmu, mēs mēģinam optimizēt mūsu darbu. Pēc tam mums ir dinamiska a, cenu politika, mēģinam to īpaši attīstīt lai zinātu, kur ir uh, turistu, uh, eh, kādi ir viņu priekšstati, uh, kas viņiem ir nepieciešams un uh, kā viņi strādā. Visu to esam apvienojuši uh, Basku zemes uh, turistu platformā. Visa šī informācija ir uzkrāta. Un šādi varam noteikt arī kādas ir iespējas un uh, nākotnes attīstība. Tāpat jaunas tehnoloģijas, mēs esam izstrādājuši jaunu tiešsaistnes portālu apse, lai visi turisti, kas pie mums ierastos, varētu uzzināt, kas notiek aptuveni 5 km attālumā no viņa, kādi mākslas pasākumi ir atrodami, tāpat arī restorāni, kafejnīcas un izklaides vietas. Mēs informējam uh, turistus, kas ir atvērti pasaulē, informēti, kas uh, izvirza augstas prasības un ne tikai tādas kopējas uh, visiem vienādi izstrādātas turismu ceļojumus. Mēs uh, ļoti būtiski strādājam arī kvalitātes certifikācijas ziņā. Mēs esam otrais uh, lielākais reģions attiecībā uz ceļojumu mērķiem un uh, dažādām iestādēm mēs mēģinam radīt veiksmīgas infrastruktūras, attīstīt vietējo turisma objektu iekļaušanu mūsu plānos. Izmantojam sabiedriski-privāto konsorciju darbības formu, lai veicinātu un diversificētu turisma piedāvājumu. Šādi izstrādājam konkrētu uh, piedāvājumu, kas ir daudzveidīgs un turistam īpaši piemērots. Sastopoties ar jauniem izaicinājumiem, esam aktīvi strādājuši. Ļoti nozīmīgi ir ekonomiskā attīstība. Mūsu lielais mērķis ir uh, starptautiskā pasaule, visi šie ārzemnieki, kas ir mobili, ceļo. Uh, Mums ir ļoti daudz spāņu turistu mūsu zemē, bet mēs gribam arī pirmām kārtām piesaistīt šo uh, turisma starptautisko daļu. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies Rodolfs de Lūskurs Varems, kas pārstāv Eiropa Nostra padomi un Eiropas vēsturisko namu asociācijas priekšsēdētājs. Delūskungs, lūdzu. Beaucoup, je pense que c'est Paldies. Es domāju, ka uh, tas ir ļoti interesanti. Runāšu franču uh, valodā. Nevajag to aizmirst. Tā ir ļoti liela un interesanta valoda. Un uh, jums un uh, Eiropa Nostra ir ļoti priecīga, ka varam šeit uh, vieno viesoties. Eiropa Nostra ir uh, Eiropas kultūras uh, plaša organizācija un svinēja 50 gadu jubileju pirms uh, neilga laika. Kultūras mantojums Eiropā ir veicināms. Mēs reprezentējam a, tos, kas aktīvi strādā, un tāpat arī European Heritage Alliance ir, a, ko reprezentējam. 32 organizācijas kopā strādā šajā a, jomā. Jā, apvienojas, lai būtu veiksmīgiem. Tā tad atsaucamies uz trešo, trešo uh, ES līguma daļu, un angliski tagad teikšu. Ang, uh, Eiropai jārespektē kultūras un valodnieciskā daudzveidība un jānodrošina, lai kultūras uh, mantojums būtu uh, uzturēts. Tas bija citāts angļu valodā. Tagad turpināšu franciski. Tātad, uh, kas skar um, privāto uh, daļu? Gribu teikt tā, ka turisms ir ārkārtīgi nozīmīgs mums. Uh, Tas ir sakāms gan par kultūras, gan vidas eh, jautājumiem. Mēs eh, esam viens no lielākajiem spēlētājiem šajā jomā, eh, apvienojam arī privātos um, objektus. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai būtu ilgtermiņa turisms un lai būtu aktīva darbība. 50% no turisma aktivitātēm uh, ir saistītas ar kultūras un dabas objektiem. Bet eh, ir arī uh, atšķirības. No vienas puses spiediens un ekonomiskā izaugsme un uh, turismu skaita pieaugums, un no otras puses tendence aizsargāt uh, kultūras objektus un monumentus. Ja atļausiet, citēšu pilsētas piemēru, ko zinām visi, un zinām, kāda situācija ir Venēcijā. Tas raksturo šīs ļoti plašās problēmas, ar tām saskars tie, kas grib saglabāt Eiropas kultūra mantojumu turistu skaits ir būtiski pieaudzis, arī tādi, kas ierodas tikai uz vienu dienu, un arī lielie kruīzes kuģi, kas iebrauc uz vienu dienu un Venēcijas ostā, un tas būtiski ietekmē uh, infrastruktūru, un uh, tāpat arī ietekmē to cilvēku dzīves kvalitāti, kas uh, dzīvo Venēcijā. Venēcijai ir steidzīgi nepieciešams plāns optimizācijai jāizmanto tas, ko uh, varētu pienest turisti pilsētā un jāsamazina negatīvā ietekme uz vidi, nu, piemēram, no kruīzkojiem. Piemēram, 2006. gadā un 97. gadā bija 206 lieli kuģi, kas ieradās Venecijā. Šogad 1310. 97. gadā 200 tūkstoši pa, uh, apmeklētāji 2011. gadā 1,8 miljonu. Un kuģi ir lieltonāžas kuģi, proti ļoti liela kruīz kuģi. Ir jācenšas uh, strādāt, lai uh, izstrādātu citu konceptu Venecijai un lai Venecija varētu attīstīties. Jāatrod uh, sabalansēta situācija starp turismu un dabas un kultūras objektu uh, uz saglabāšanu. Un tie, kas ceļo, lai iepazītos eh, ar dažādiem eh, vēsturiskiem objektiem, šī ceļojuma tā ir plūsma, ir jāpieskaņo arī vidas eh, aizsardzības nosacījumiem. Ja kultūras mantojums ir uh, sektors, kas ir ļoti nozīmīgs ienākuma avots un ir liels trumps Eiropas uh, turismam, bet nav pārāk daudz ieguvumu nesošu. Jāplāno uh, izdevumi, jāmaina uh, nodokļu politika un jāsamazina PVN. Tā tas tiek darīts dažās Eiropas valstīs. Tas ir nepieciešams, lai aizsargātu kultūru mantojumu. Uh, un tikai tā varēs sasniegt uh, patiesu ilgspējīgu uh, turismu un piesaistīt uh, daudz turistu. Mums jāsadarbojas kopā gan valstī, gan turisma sektorā strādājošiem. Uh, Mūsu mērķim ir, mērķis ir sasniegt sabalansēt situācijas attīstību starp turismu attīstību un kultūru vēsturisko mantojumu. Abiem jāattīstās. Un pirms noslēdzu, gribu citēt un runāt par septiņiem punktiem, kas ir ļoti būtiski jaunai turismu plūsmai un attīstīt arī kultūru vēsturisko mantojumu. Ir jāstrādā pie šo jautājumu risināšanas pirmkārt. Uh, atvērt jaunus eh, turismu objektus, atjaunot eh, kultūru vēsturiskos aizmirstos objektus, dažkārt arī izpostītus, eh, jāatjauno vesela kvartāla pilsētās un lauku vidē. Ieskatieties ES balvas saņēmējiem Eiropa Nostra konkursā apbalvotajiem, ieskatieties šajā uh, brošūrā tā ir skaista, krāsaina un par velti. Otrkārt, jāizmanto sociālie mēdī un uh, masu mēdī, jāievieto mm, digitālā informācija par kultūru objektiem, jāveicina vietējā turisma attīstība un vietējo. Uh, vietējo organizāciju iesaista. Jārespektē turisma objektu attīstības mērķi, jārod novatoriska pieeja problēma risināšanai kultūra mantojumam, gan muzejos, gan pilsētās, gan arī lauku vidē. Tālāk ir jāspēcina šis kultūrvēsturiskais mantojums, izmantojot specifiskus līdzekļus, piemēram, balvas, piemēram, mainot uh, transporta uh, piekļūs iespējas. Un uh, pēdējais punkts ir jātīsta kultūra un mantojums tāpat kā Eiropas ceļiem un izmantojot Eiropas kultūru, galvaspilsētu instrumentu, ir iespējams daudz ko pasniegt. Paldies, ka ļāvāt man uzstāties, un es tiešām ieturēju arī runas laiku 5 minūtes. Next is Mr. Amand. Paldies, tagad Amando Bračīni kungs, kas pārstāv Eiropas kultūras un uh, radošo savienību. Lūdzu, jums vārds 5 minūtes. You, Chairman, for... Paldies, priekšsēdētāji kungs, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi. Mūsu uh, radošo un kultūras uh, darbinieku savienība pārstāv 400 Eiropas uzņēmumu. Mēs darbojamies 14 eh, dažādās eh, disciplīnās, eh, piemēram, smaržu ražošanā, ādas izstrādājuma ražošanā, mēbeļu, dizaina, dažādu ierīču, automašīnu, kā arī jahtu, alkoholisko dzērienu, viesmīlības jomā, kā arī izdevniecībās. Šie 400 Eiropas uzņēmumi 2012. gadā ir uh, guvuši 510 uh, miljārdu eiro lielu pēļņu, kas ir vairāk kā 3% no kopējā Eiropas IKP, un 2011. un 2012. gadā izaugsme bija mērām divciparu skaitļos. Protams, uh, šī, šī joma uh, uzlabo Eiropas Savienības ekonomisko veselību, nodarbinātības rādītājus un konkurēt spēju. Jāsaka, ka Eiropas eh, Savienības eh, tirgus sadaļa šajā jomā ir vairāk kā 70% pasaulē. Te stra tajā strādā ārkārtīgi daudz cilvēku un vismaz 100, 660 eh, tūkstoši netiešā veidā. Jāpatur prātā, ka vairāk nekā 60% Tātad viens eiro, e, kas tiek e, izdots šajā jomā, šajā turismu jomā, e, tiek iegūts tieši šajā augstākajā tirgus segmentā. Pagājušā gada finanšu ministrs aprēķinē arī to, cik liels nodoklis šie uzņēmumi maksā valstī. Jāsaka, ka šī nozara ir tāds turisma dzinējspēks Eiropā. Apmēram puse no luksus precēm, kas tiek iegādāts Eiropā, tiek iegādāts pateicoties turistiem. Apmēram 40% no pircējiem Itālijā ir tieši turisti, 50% Francijā, 50% Spānijā. Uh, un 50% apvienotē karalistē. Tas tikai tā ilustrācijai. The... Eiropas uh, Savienības tirgos tiek nopirktas apmēram tri, preces par 30 miljārdiem eiro uh, tā sauktajā ārzonā beznodokļu, beznodokļu preces, uh, un uh, tās ir vispār maza izmēra preces, kas tāds, ko cilvēks var uh, uzvilkt mugurā vai ielikt savā čemodānā. 2012. gadā šī beznodokļu iepirkšanās palielinājās visās Eiropas Savienības valstīs, uh, Un jāsaka, ļoti lielā mērā tas notika pateicoties ķīniešu procentiem, plus 25%, krievu turisti 20%, ķīniešu turisti 4,5% un amerikāņu turisti 4% šādu preču nopirka. Uh, 2013. gadā mēs rēķināmies ar 18% uh, pieaugumu, 23, uh, par 23% vairāk ķīniešu, par 20% vairāk krievu un brazīļu par 18% vairāk. Eiropas pilsoņi uzskata, uh, ka šo uh, luksus preču ražotāji ir tādi kā Eiropas vēstnieki, kas uh, ilustrē, kas simbolizē labo kvalitāti un izcilību, kas tiek radīta Eiropā tika veiktas aptaujas un uh, vairums respondentu teica, ka uh, šī nozara ļoti svarīga radošo profesiju pārstāvjiem un 70% tā minēja. Protams, tādā veidā var uzlabot arī uh, Eiropas uh, prestīžu, to uzskatīja 77% un 60, 76% uzskatīja, ka tā var saglabāt arī šo amatniecību un rūpalu. Protams, mums ir uh, jāveicina nodarbinātība Eiropā, Eiropas komisijai un parlamentam ir jāgarantē uh, tas, lai uh, turisti varētu Eiropas Savienībā nokļūt vienkāršāk un bezvīza režīms. Kā jau minēja iepriekšējais runātājs, es varu viņam uh, pilnībā piekrist, tā tad uh, bezvīzu uh, režīms ir eh, panākuma ķīla, lai Eiropas Savienības valstis būtu pieejamākas un tas varētu uzlabot arī uh, konkurētspēju un tirzniecību, un gribēju teikt, ka augsti vērtējam Eiropas komisijas lēmumu uzsākt sarunas ar ASV, Japānu, Indonēziju. Un arī, arī lai Eh, varētu arī noslēgt uz tādas eh, labas nots eh, sarunas ar Brazīliju un Indiju. Paldies Brančīnī kungam. Niks Grīnfields tagad uzstāsties, viņš ir turisma operātoru asociācijas vadītājs. Lūdzu. Lielas paldies, labrīt visiem, paldies, ka aicināt mani šeit uzstāstīt. Esmu gandrīz šeit būt, jūs viesi. Un lūdzu, piecos punktos pasāc par jaunajām turisma tendencēm. Uh, varbūt eh, tas, ko es teikšu, neatbildīs tieši izplatītiem dokumentiem, jo esmu turisma gids, tā tas gatavs improvizēt. Nu, mums būtu jāizšķirās šie visi tie eh, tirgi. Mēs esam dzirdējuši šo akronīmu BRICS, bet, ja jūs paskatāties eh, BBC Soccer interviju, vadīto interviju, tad jūs redzēsiet, ka mm, ir jāizšķir arī briku starpā, viss valsts nav vienāds. Jāņem vērā vairākas lietas, kā cilvēki iepērk eh, ceļojuma pakotnes, kur viņi ceļo. Eh, piemēram, eh, Brazīlija labs paraugs ir, piemēram, ceļojumi zemās sezonas laikā. Kā viņi ceļo vai individuāli, vai grupās, vai ar ģimeni, kā brazīlieši dara ko viņi vēlas darīt savā ceļojuma laikā, kā viņi tērēs savus, savu naudu. Aina kļūst ar vien sarežģītāk, taču jo labāk jūs saprotat, kā darbojas tirgus izcelsmes valstī, jo labāk jūs saprot, varat pie, piemeklēt jūsu um, produktu. Jūs varbūt esat dzirdējis Jašķopra e, Indijas, Indijā es, um, filmveidotājs. Un viņš devās uz eh, Šveici, un tad eh, viņš to popularizēja tīri ar savas pieredzes dēļ, un tagad Indijai pēc eh, Anglijas Šveica ir vispopulārākais galamērķis. Turklāt var arī pirmajā Eiropas vizītē šie cilvēki baudīt savu, sava reģiona pārtiku. ASV, e, Kanāda, Japāna vēl ar vienu ir vissvarīgākie tālā ceļojuma galamērķi. Taču ASV e vēl ar vienu uh, apmeklētāju skaits ziņā ir vairāk nekā visi apmeklētāji no Brika. Mēs tagad koncentrējamies uz Japānu, mēs uh, uzskatījām, ka ekonomika ir uh, Eh, diezgan iestigusi Japānā, taču eh, ņemot vērā šos tradiskos eh, notikumus, pirms diviem gadiem tika uzskatīts, ka jākoncentrējas uz ķīniešiem, taču neaizmirstiet, ka Japāņa ceļo kopš 1964. gada, kopš Tokijas olimpiskajām spēlēm. 17 miljonu ceļotāju bija pagājuši gadu no Japānas. Trešais Svarīgais punkts - vīzas, vīzas, vīzas. Vīzas ir ārkārtīgi svarīgs tās, lielā mērā ietekmē jaunatīstības valsts tirgus. Iespējams, ka jūs uh, esat pazīstināti mūsu 2010. gada vīzu ziņojumu. Mēs intervējām uh, eh, daudzus uh, eh, jaunatīstības valstīs ceļotājus, un statistika sataino, uh, kā, ja cik daudz vīzas uh, tiek piešķirts, cik daudz tās liedz. Šengenā ir. Uh, 6% noraidītā, 94% visu pieprasītā tā saņa. Un 2010. gada dati Ķīna un Indija, tāda Šengenai bija 21 un 25% atbilstoši un Ķīnai 21 un 30%. Tātad Šengenā situācija ir nedaudz labāka nekā apvienotā karaliste. Tātad Šengens varas tiestāts un apvienotās karalistes varas iestādes šos rezultātus uh, uztver ļoti nopietni, un šogad mēs veiksim citu pētījumu, un mēs ceram, ka mūsu pētījums pierādīs, ka situācija ir uzlabojusi. Mēs zinām, ka Schengenā varas iestādes uh, vēlas harmonizēt sistēmu, un uh, ceram, ka arī apvienotā karalistē būs. Un tagad jūs varat ceļot gan uz apvienoto karalisti, gan uz uh, Schengens valstīm ar vienotu vīzu, taču darama vēl daudz, uh, nemaldināsim sev ilūzijām. Tālāk, um, pakotnes direktīva, tas nav gluži mans mīļotais temats, es te varētu um, temt litriem kafiju, lai par to spriest, bet, nu, Katrā ziņā vienotais, eh, vienota schēma eh, padara situāciju vienkāršu un pakotnes ceļojuma direktīva eh, ataino to, ka mēs dzīvojam reālajā pasaulē un arvien vairāk biznesa norisinās ārpus Eiropas Savienības. Un mēs padarām vieglāk, lai uh, uzņēmumi ārpus Eiropas labāk varētu pārdot savas pakotas šeit, Eiropā. Uh, Komisija nāk klajā priekšlikumu, taču mēs aicinātu neaizmirst, cik veiksmīgs ir tiešsaistes sektors. Un, ja tas tiek pārdots, un ja cilvēki šeit ierodas, tad tas viss uzskatāms par eksportu, nevis par importu. Un vēl uz pozitīvas nots, vēl viena lieta, ko mēs darām šogad un arī nākošgad, mēs esam sākuši strādāt pie izglītības ceļojuma. Visā pasaulē ir daudz asociāciju, kas augst vērtē eh, jauniešu organizēto ceļojumu no nu, skolu vai universitāšu puses. Es ļoti labi zinu šīs grupas. Jūs redzat, eh, kā priekā iedegas eh, ASV jauniešu seja, kad viņi nonāk Eiropā mm, Un pēc desmit gadiem viņa atgriežas, un nu vēl gadu vēlāk viņa atgriežas ar saviem vecākiem, un beigās, kad viņi ir jau pensijas vecumā, viņi atgriežas ar saviem bērniem. Tātad mums jādara viss, kas mūsu spēkās, lai to atbalstītu. Es ceru, ka jūs tā darīsiet. Lielas paldies! Paldies, cerams, Greenfielda kungs, ka jūs baudāt to kafiju, ko mēs šeit jums piedāvājam. Tālāk. Valērija Fantosī kundze. Fantosī kundze. Fantosī ir mans uh, uzvārds. Es domāju, ka tas ir uh, itāļu uh, uzvārds un uh, to Itālijā vieglāk um, atpazīst. Um, ir arī slavens aktieris ar tādu pašu vārdu. Es strādāju Nacionālajā turisma apvienībā. Par uh, mūsu dalībniekiem gribu teikt, ka tie ir visi uzņēmēju apvienību pārstāvi, kas pārstāv turismu jomā strādā, jo šos ne tikai tajā šaurākajā izpratnē tādas kā viesnīcas un uh, ekskursiju vadītājs, bet gan arī uh, muzeji. Tāpat arī uzņēmumi, kas uh, izīrē automašīnas, uh, autobusus, uh, cilvēki, kas strādā ostās un arī pasākumu organizētāji ir mūsu dalībnieku klāstā. Tātad mums ir um, tādi ļoti privileģēti, ja tā var teikt, uh, sarunu partneri, kas uh, aktīvi strādā turismu jūs, uh, jomā. Bez tam jāsaka, mums ir ļoti labas attiecības ar Itālijas varas iestādēm. Mēs ikdienā ar tām sadarbojamies. Jau ilgāku laiku mēs atbalstam politiku, kas atbalsta turismu attīstību. Jūs zināt, ka Itālija ir valsts, kurā ir daudz turistu. Pēdējā statistika saka, ka mēs esam piektajā vietā kopumā, bet, protams, ka noteikti var vēl darīt ko vairāk. Šajā darbā balstamies uz visu to, ko varam piedāvāt. Un tāpat es gribētu turpināt dažrunātāju iesākto un pieminēt vīzu jautājumu. Mums tas ir ļoti nozīmīgi, lai saņemtu vīzu, dažkārt paiet ilgs laiks. Un bieži tās ir tādas garas birokrātiskas procedūras, kas tiešām ir kas, kam, kam tiek patērēts ilgs laiks. Un tas ir tāds paties liels šķērslis, lai pie mums varētu ierasties turisti no tām valstīm, kas kļūst aizvien nozīmīgākas mums. Viens tāds ļoti nozīmīgs mērķis mūsu darbā ir sastrādāties ar valdību. Nu, nezinām, cik ilgi valdība vēl uh, Um, strādās, um, bet ar uh, valdību kopā mēģinam strādāt uh, pie platformas izveides. Šīs platformas um, darbības mērķis ir uh, tiešsaistes vīzu izsniegšana Un tam um, nebūtu jāierobežos tikai ar vīzas izsniegšanu kā tādu, bet gan uh, tā varētu būt tāda uh, elektroniska pakotne turists varētu saņemt ne tikai vīzu, bet arī, jā, uh, piemēram, jau ceļojuma biļetes un biļetes uh, uz muzejiem. Tā teikt, visu to apkopot, kas ir uh, nepieciešams piemēram, arī, lai atgūtu nodokļus. Un, nu, piemēram, arī uh, organizēt tādu dienestu, ka viss to, ko viņš ir iegādājies, šis turists iegādājies ārzemēs, lai tas tiktu nosūtīts uz viņu mājas uh, adresi. Lai izveidot šādu platformu, ir nepieciešami uh, arī finanšu līdzekļi. Varētu iedomāties, ka ir tāda cieša sadarbība ar kādu no bankām vai, piemēram, ar pastu. Jo pasts jau aktīvi darbojas, piemēram, ar uzturēšanās atļauju jautājumu. Tātad pastam ir jau noteikti pieredze šo jautājumu risināšanā. Mēs ļoti intensīvi sadarbojamies ar mūsu partneriem un ceram, ka sasniegsim mūsu mērķus. Arī tādēļ, ka tas varētu būt tāds ļoti būtisks instruments, lai radītu ciešu saikni ar tiem turistiem, kas ir ieradušies mūsu valstī. Un lai rosinātu turistus atgriezties mūsu valstī. šis uh, portāls tad arī atvieglotu uh, atgriešanos. Paldies! Next we have... Paldies! Nākošais ir Eiropas Savienības pārstāvis no komisijas. Silvana kungs, 5 minūtes lūdzu. Iespējams, jūs gribēsiet pieminēt vīzas. Labi, es tā domāju. Labrīt! Buenos dies, paldies Strand komitejai un tās priekšsēdētājai par institīvas sasaukt šādu veidu sanāksmi. Mhm. Eiropas um, parlamenta turismu darba grupa tiks jau uh, sasaukt pagājušajā gadā. Es domāju, ka man sniegtā informācija jums visiem būs vērtīga. Vēlos arī pateikt iepriekšējiem runātājiem, jo esmu. Uh, saprats, ka mēs visi izvirzām sev, sev to pašu mērķi, mums ir vienādi ieskati. Um, rezumēt, to var pateikt pavisam vienkārši, uzturēt Eiropu kā pirmo galveno turisma galamērķi ar ilgspējīgu augstas kvalitātes turismu produktu. Tā, protams, ir mūsu atbildība, lai šāds produkts arī būtu, un es saprotu, ka iepriekšējiem runātājiem tieši tāds pats mērķis. Tātad kāda ir galvenā darbība, ko, ko mēs darām, lai panāktu šo mērķi? Varētu sagrupēt trijos, četros blokos vai kategorijās. Pirmkārt, mēs vēlam, vēlamies veicināt eh, pieprasījumu turistu vidū. Un mēs to darām divās jomās. Palielinot uh, turisma plūsmas uh, apmaiņu Eiropas Savienības ietvaros, īpaši pievēršot uzmanību īpašām uh, mērķi um, auditorijām, kā jaunieši, vecā gadgājuma cilvēki, un jo īpaši zemajā, nepopulārajā vai vidēji populārajā sezonā, lai risinātu sezonalitātes problēmu turisma. Mums ir vairāk projektu, bija Kalipso projekts, to finansēja no sagatavošanas eh, akcijas darbības. Viceprezidents jau pagājušajā gadā sāka šo uh, institīvu, tagad mēs uzņemam apgrieziens eh, vecā gadgājumu cilvēku grupai no Eiropas Savienības un galvenajām trešām valstīm, lai palielinātu turisma plūsmu no vecāko gadgājumu cilvēku puses īpaši nepopulārajā sezonā. Šodien mēs eh, uzrunājam industriju dalībvalstīs un senioru asociācijas um, paredzot izstrādāt senioru institīvus, un arī domājot par to reģionālā līmenī, kā šo institīvu, šī šāda veida institīvus var izmantot, lai izstrādātu mehānismu, lai veicinātu senioru plūsmas Eiropas Savienībā un kāpēc gan arī ne ar citām valstīm, ar kurām jau esam sākuši darbu, ar Brazīliju, piemēram, tuvākajā laikā sāksim strādāt ar Ķīnu eh, šai senioru uh, tirgus sektorā. Par to runāsim ministru neucelē sanāksmē Viļņā 17. oktobrī. Uh, būs atklāta konference, lai izvērtētu šīs konferences rezultātus, pētījuma rezultātus 5. decembrī Briselē, un tad piedāvāsim reāls priekšlikums šādam koordinācijas mehānismam Eiropas līmenī nākošā gada pavasarī. Un tāpat mēs arī rīkojamies ar trešām valstīm, mēs runājam par senioru institīvu, ar uzņēmēju darbības uh, veicināšanas programmu Mēs eh, arī mēģinām darboties, esat redzējuši varbūt mūsu mājaslapā informāciju par to. Ir arī lietasargu organizācija, kas apvieno viss uh, eh, turisma uh, informācijas sniedzējs. 12. februārī nākošgad mēs piedāvāsim pirmā sadarbības posma uh, rezultāts, to sauc par Europe Destination 2020. Tad ir arī līdzfinansējuma vienošanās ar viņiem, lai uh, modernizētu visiteurope.com portālu, uh, lai būtu pārnacionāli projekti, piemēram, tas varētu būt astro, ar astronomijas saistīts maršruts, vēlamies sadarboties ar Ķīnu, Krieviju, Brazīliju. Jūs jau zināt, eh, uzņēmē darbības ģenerāla direktorātam ir arī īpaša interese šai ziņā. Un mēs arī esam iesaistījušies sarežģītākā sadarbībā ar kaimiņu valstīm, tā Eiromed ietvaros, piemēram, Tunisiju, Eģipti, taču jūs zināt, ka tur politiskā situācija vēl nav labvēlīga tam, lai izvērstu ievērojams uzlabojums. Otrā lielā joma ir transnacionālo vai visai Eiropas turisma galamērķu uh, diversifikācija, dažādošana. Tātad Mēs esam identificējuši galvenos galamērķus, un tad ir arī sagatavošanas akcijas no Eiropas parlamenta puses. Ir līdzfinansējums no Eiro, Eiropas padomas puses, lai pilnīgi izmantot Eiropas kultūras maršrutu turismu potenciālu. potenciālu. Uh, Strasbūras sesijas 25. februāra nedēļā par to informāciju pieejam. Esam paredzējuši izmantot jaunus produktus eh, industriālās un kultūras, industriālā un kultūras mantojuma ziņā. Un eh, arī ir, mm, bija guvu, gūta sekmes eh, ilgspējīga kultūras pro, produktu sagatavošana. Milānā nākošais februārī, kā sacīja Karla Fidans, Fidansa, būs arī īpaša prezentācija. Mēs arī strādājam pie īpašo prasmju veicināšanas, strā, turismu industrijā strādājušiem tas attiecas uz komunikācijas spēju, uz eh, valodu prasmi. Mēs arī vēlamies veicināt turismu ar atbilstošu līdzsvaru ekonomiskā, sociālā un vides uh, aspekta saskaņošana un tālāk, protams, vīzes režīma atvieglošana. Šī darbība sākās jau pirms pāris gadiem. Mēs redzam kopā ar Home ģenerālu direktorātu. Jūs zināt, kā pagājuši novembrī bija komunikācija no komisijas puses. Tā lai būtu pamat eh, elements eh, vīzu politikā. Un jūs zināt, jau šeit izskan informācija, ka līdz šī gada beigām tiks pieņemts uh, dokuments, tas iekļaus gan uh, normatīvos, gan nenormatīvos pasākums. Tas veicinās uh, eh, vīzes iegūšanu uzņēmējiem un turistiem, kas bieži atgriežas Eiropā. Taču te ir arī īpaši, kas paredzēts tiem, kas pirmoreiz dodas uz Eiropu. Svarīgi, lai šī vienošanās harmonizētā veidā tiktu īstenot no visu dalību valstu puses un eh, tiešām dalību valstis saņems stingras rekomendācijas īstenot šo projektu. Un arī izvērst eh, izmaiņas tiem, kas eh, bieži ceļo un arī tiem, kas ceļo pirmo reizi, ir vairāk vēl citu jautājumu saistībā ar vīzu. Jūs laikam jau zināt, ka Viļņā 17. oktobrī ministru neoficiālajā sanāksmē būs spriests šis temats 4. novembrī arī būs sanāksme Londona. 8. novembrī būs uh, vienotā konferences Romā. Tas nozīmē, ka mēs nopietni strādājam pie šī jautājuma, un es ceru, ka ar šo ātro prezentāciju. Es redzu, ka priekšstādātais jau vicināja savu āmuriņu. Mēs esam snieguši plašu pārskatu par mūsu institīvām un esmu gatavs atbildēt uz konkrētākiem jautājumiem jautājumu atbildes sesijā. Paldies! Paldies! Tagad deputāti tie, kas vēlas izteikties, te Grandes kungs, Fosters kundze, Tanelis kungs. Yeah, well, let's, let's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 Okay, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, members. Kolēģi. Contributions to. Ja jūs varētu runāt neilgāk par divām minūtēm, tātad šeit būs jautājumu un atbilžu kārta, jums nevajag te kaut kādu runu, izplaust garās runās par turismu nozīmīgumu. Tātad vienkārši uzdodiet jautājumu, neko vairāk, divas minūtes. Pirmā Fosters konzlūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī visiem viesiem, kas uzstājās. Uh, Es patiešām ļoti augstu vērtēju turismu jomu. Es 25 gadus strādāju aviācijā, es strādāju arī turismu uzņēmumos vairākos. Um, vairākos uzņēmumos vairākus gadus. Man kādreiz bija franču draugs, un tieši tādēļ es gribēju vienmēr ceļot. Jāsaka, turisms ir tāda kā pelnrušķīte daudzās dalību valstīs. Apvienotajā karalistē ir arī turisma ministrs. Tas ir ļoti svarīgi. Viņš atrodas tātad šīs patēriņa ķēdes pašā galā. Nu vienalga, vai jūs dodaties ceļojumā ar kruīza kuģi vai ar uh, lidmašīnu, tātad ir jābūt kādam, kas par to visu atbild. Uh, Es domāju, ka jūs eh, runājāt eh, par ļoti interesantiem tematiem un, protams, visiem nevar pieskarties. Nu, varbūt jautājums par vīzām. Es nezinu, vai jums ir eh, kādas atbildes. Jāsaka, ka, piemēram, Eiropas Savienībā ir pārāk vājas robežu kontrols un mēs piedzīvojam arī nelikumīgu imigrāciju, protams mēs vēlamies, lai vīzu pieteikumi tiktu izskatīti ļoti eh, tā efektīvi un ātri, jo mēs vēlamies jā, eh, ieņēmums no turisma jomas, bet mēs šeit runājam par kaut ko vairāk. Mums ir jāizteno uh, tāda ļoti laba vīzu politika, bet, diemžēl, tā tas dalību valstīs nenotiek. Uh, nu, es tagad negribu teikt, ka nevajadzēja vispār Schengens zonu, bet Es ļoti augstu vērtēju to, ko teica uh, kolēģis, kas pārstāv vēsturisko māju asociāciju. Protams, apvienotā karalistē ir daudz vēsturisku namu un visā Eiropā tāpat Jāsaka, ka ir nepieciešama līdzekļi, lai šādas namus saglabātu, lai tos remontētu, bet es domāju, ka nevajadzētu turismu ierobežot, jārunā par turismu pārvaldību. Mēs vēlamies tādu normālu, stabilu turismu nozari, kas ir patiešām labi jāpārvalda. Varbūt nevajadzētu lietot šo vārdu limiting, ierobežot, jums ir jābūt piesardzīgiem. Tātad, uh, Eh, ir ļoti daudz eh, jautājumu, par kuriem vēlējos izteikt savus komentārus, bet, diemžēl, man nav pietiekami daudz laika. Un paldies visiem viesiem, ka ieradāties. Paldies, Degrāndes kungs. Sí, gracias, señor presidente. Voy a... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uzstāšos pavisam īsi. Paldies visiem mūsu pasākumu dalībniekiem, viņi eh, runāja par tik ļoti dažādiem turisma aspektiem. Turisms ir ļoti nozīmīgs jautājums. Tiek runāts arī par eh, dažādām problēmām un arī par šīs nozars sezonālo raksturu. Es gribētu īpašķi e, sveikt Basku zemes pārstāvi man bija iespēja piedalīties kādā interesantā pasākumā Spānijā vēl pirms vasaras pārtraukuma. Un tur arī piedalījās Basku zemes pārstāvi. Basku zem ir autonoms reģions Spānijā. Spānijas daļa. Un es gribētu sveikt Basku valsts risinājumu turisms veiksmīgi izmanto dažādas iespējas. Mums ir nepieciešama tomēr vēl lielāka konkurētspēja. Ir ļoti daudz dažādu pievilcīgu ceļojumu mērķi, ir ļoti skaista daba sainava, un kas reiz tur ir bijis, tas nekad to neaizmirst. Arī kultūras piedāvājums ir ļoti bagātīgs. Mēs varētu to vēl uh, plašāk izmantot kā tādu turistu pievilkšanas uh, mērķi un iespēju. Bet tagad par uh, šī jautājuma centrālā mērķi. Mums ir jāveicina turisma attīstība, Bet, protams, jā, es tur uzmanīgi arī Spānijas valdības vadītājs atgriežas no Peru, tur ir noslēgts liegums par tirdzniecības jautājumiem, un Peru iedzīvotāji tagad varētu, var arī 25 ES valstīs bez lielākām problēmām ieceļot. Paldies! Ευχαριστώ όσους ακούσαμε. Paldies, saka Danēlis kungs, paldies visiem, kas ieradās. Un arī pavisam īsi uzstāšos. Mums ir daudz pieminējuši vīzi jautājumu. Vīzi jautājums ir burtiski kā viens no būtiskākajiem pieminēts. Un, uh, Elektroniskās uh, vīzas, kas varētu vairāk kārt tikt izmantotas vai, uh, vai vairāk kārt uh, izmantojams ceļojumiem, tas ir ļoti interesanti. Jā, es sargā pasažieru tiesības pie šī. Tas ir nozīmīgi turistiem. un jāinformē arī par tiesībām. Tāpat arī jautājums par izglītību, apmācību tiem, kas strādā turismu jomā, arī tas kāpinās Eiropas turismu konkurētspēju. Tāpat arī es strādāju pie ziņojuma, tā sauktā zilā izaugsme šeit ir runa par jūru un piekrastēm, kā arī kruīzkuģi. Tika konstatēts, ka uh, kruīzkuģu uh, turisms it īpaši vidusjūrā nav tik labi attīstīts, uh, piemēram, uh, salīdzinot ar tāliem austrumiem vai Karību jūras reģionu. Un domāju, ka kruīzkuģu konkurētspēju varētu uzlabot. piemēram, turistus varētu labāk informēt un arī mēģināt viņus nu, tās spēcīgāk piesaistīt tajā vietai, ko viņi apmeklē, tas nāktu par labu vietējai rūpniecībai un tas uzlabotu uh, ceļojumu kvalitāti. Jā, un tas uh, ietekmētu arī uh, to. Uh, turistu skaitu, kas e, ierastos ostās. Nākošā runātāja Bilbao kundze. Paldies, e, paldies priekšsādātāja kungs, paldies arī visiem tiem, kas uzstājās e, un centieniem raksturot situāciju. Es gribētu uzdot jautājumu komisijas pārstāvim. Jūs raksturojāt situāciju, kāda ir, kad ierodas nu, turistu grupas, piemēram, jaunieši vai izglītības sektorā uh, strādājošo, vai jūs esat domājuši, piemēram, kā uh, palīdzēt grupām uh, cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti. Tā ir tāda liela iespēja arī šo turistu plūsmu varētu veicināt. Un vēl viens jautājums, vai jūs varētu vēl ko vairāk teikt par ne zināmajiem ceļamērķiem, nu tā teikt, tādiem um, īpaši interesantiem un tādām norādēm par īpaši interesantiem ceļojumiem, kas vēl nav zināt. Gribu uzdot jautājumu arī komisijas pārstāvim. Jūs teicāt, ka jūs sadarbojaties ar nacionālajām turisma uh, aģentūrām, vai jūs esat plānojuši sadarbību arī ar reģionālajām turisma aģentūrām, kā mēs šodien dzirdējām, Basku uh, zemes pārstāvi uh, strādā ar konkrētiem projektiem, ar jaunām tehnoloģijām un mērķi piesaistīt jaunas turistu grupas. Un mēs redzam, ka nacionālais turisms un ārzem turisms ir ļoti nozīmīgs. Vai jūs esat domājuši par projektu attīstīšanu, kas varētu kā laba praksa tikt pārņemt citos reģionos vai kur citur Eiropā? Un vēl viens jautājums. Basku zemes pārstāvē, jūs pieminējāt uh, šo tiešsaistes vietni. Jūs runājat par uh, datu analīzi uh, un ceļoju mērķiem. Es gribētu ko vairāk uzzināt par um, šo lapu un Loiste Grandes. Paldies, paldies par to, ka pieminējāt šo veicināšanas projektu Basku zemē. Un, kā jau teicu, mēs gribam tiešām aktīvi rīkoties, lai turisms attīstītos Eiropā un Spānijā. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēros pateikties Karam Finansam par ļoti interesēto darbu mums konstruktīvi veidojot turismu politiku, un paldies arī ekspertu paneli. Esmu piefiksējis ierosinājums, ka šeit izskanē, un informācija ir 50% turistu uh, būtu saistīti tieši ar kultūras un industrijas mantojumu mūsu kultūras mantojums, protams, ir rumpis, taču Dienvidamerika un Āzija arī sāk izmantot šo potenciālu, lai piesaistītu turismu. Man ir trīs jautājumi. Vai mūsu rīcībā, vai nu komisijā, vai uh, paneļa uh, diskusiju uh, locekļu vidū ir kāds konkrētāki priekšlikumi, vai ir veikti salīdzinājumi ar citiem galamērķiem? Uh, kultūras mantojuma ziņā. Un tālāk, kas būtu jāizceļ komunikācijas kampaņās ārvalstīs, lai vairāk turistu nāktu tieši šajā virzienā kultūras un dabas mantojuma maršrutos. Paldies! Lasto kundze, arī es vēlos pateikties visiem, kas izteicās pirms manis. Es esmu turisma informācijas biroja priekšstādātāja vietniece, taču es pārstāvu arī savu pilsētu Marseļu, kas ir šodien Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un es vēlos sacīt, ka šā, šāda veida pasākumi pateicos Eiropai par tiem ir vienreizē, jo tie mums ļauj sniegt informāciju ne tikai par kultūru, bet arī par kādā pilsētā notiekošo lai to mainītu šo pilsētu. Es pieminēšu arī vīrus, kaut reiz lūkšu, vai nebūtu kāda iespēja um, izsniegt vīzu ātrāk uh, Eiropas Savienības pilsoņiem, bet vai līdztekus tam, vai BRICS valstu uh, pilsoņi varētu saņemt vīzu ātrāk, jo es uzskatu, ka tā ir jauna eh, klientu, tas ir jauns klientu segments, viņi dodas uz Eiropu mm, tās vīdes dēļ, mēs jau runājam par šo vīdes turismu, par, eh, piemēram, jūru. Eiropas Sanības dalībvalstīm tas ir liels trumpis, un es domāju, mēs citi citu ļoti labi papildinām, un tā mēs varētu vienlaikus veicinātu kopīgo komunicēšanas politiku, ne tikai runājot par katras valsts īpatnībām, to mēs ļoti labi zinām, bet pasniegt to kā kopīgu mantojumu bagātību visā Eiropas Savienībā. Ja mēs vēlamies atvieglot mūsu mūzeju un citu kultūras interešu objektu apmeklēšanu, tad pārsvarā uh, Te ir iepriekš apmaksāti ceļojumi ar internetu starpniecību, un tas arī veicina vieglāk piekļuvi muzejiem. To tad es lūgtu priekšstādāju kungs. Man būtu daudz piebilstamā, jo turisms ir atsevišķa nozare, un tā tiešām varētu veicināt mūsu ekonomisko situāciju. Paldies, Uģies kungs, lūdzu. Grazie, prezidente Simpson, grazie. Paldies priekšsēdētāji. Paldies Karlo Fidansam un arī visiem pārējiem runātājiem. Es uzskatu, ka šī institīva ir ļāvusi sabiedrībai apjaust, cik pozitīvi turismas ietekmē izaugsmi, un kā jau šeit tika sacīts, eh, tas ir arī ekonomikas kvalitāti veicinošs aspekts, tas arī um, veicina ekonomikas attīstību. Man ļoti pārsteidza Basku zemes um, valdības, autonomās valdības uh, pārstāvis sacītais. Mēs jau Baleāru salām un Toskāns gadījumā esam secinājuši, ka ir izcilības modelis, to var izmantot kā atskaites punktu paraugu citiem reģioniem bieži vien, lai ļautu saprast, nevajag no jauna izdomāt Eh, riteni. Vienkārši tas ir jāvirz uz priekšu. Jo ritens jau sen tika izgudrots. Eh, Manu jautājumu Spānijas pārstāvjiem, kādas investīcijas esat īstenojuši no valsts puses, lai uzlabotu šo modeli? Un otrkārt, kāda bija privāto uzņēmuma loma, kas ļāva konkretizēt šo modeli. Un tad priekšsādātā pēdējais no manas puses mēs runājam par vīzu un augstu vērstēju komisijas pārstāvu klātbūt. Es vēlos nosodīt to, ka vīzu sistēmā ir daudz ierobežojumu. Ir viena epizode. Itālijai runa par 13. Eh, eh, par 13 gadu vecu meiteni, kas dzimusi Itālijā. Viņa, dodas, dod, viņa vēlas doties apvienoto karalisti, bet viņa ne, nevar, tur, nebal, nevar turp doties, jo viņai nav vīzes. Viņa ir dzimusi Itālijā, viņa tur arī dzīvo, taču viņas vecāki ir no Tunisijas. Taču Lielbritānija Schengen sistēmu interpretē tā, ka šī meitene varētu doties uh, ekskursijā no skolas uh, 18 gadu vecumā tikai. Taču tas ir pilnīgi absurdi, un ko komisija paredzēs darīt, lai šādu problēmu risinātu. Gracias, presidente, en primer lugar. Estēlas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Estāras kundze saka. Sākumā gribu uh, teikt paldies par šo iniciatīvu un teikt, ka ir ļoti interesanti Eh, šī viedokļa apmaiņa. Gribu arī eh, īpaši uzsvērt Basku zemes turismu ministras uzstāšanos. Eh, jūsu uzstāšanās bija ļoti interesanti. Jūs zinat, ka esmu no Spānijas. Mans pārstāvētais reģions ir ļoti turistisks, arī atkarīgs ekonomikas ziņā no turisma. Un tad arī mans jautājums ir, kā divi soļi tiks veikti, lai vienkāršotu vīzu politiku. Mēs, piemēram, zinām, ka transporta joma ir atkarīga no sasaistības un savstarpējās apmaiņas un Baleāru, protams, salu reģionos mums ir izdevies tādas ļoti ciešas saites veidot ar uh, Vācija ir vislabākā satiksme ar Vāciju, lai attīstītu turismu. Bet kā būtu iespējams, piemēram, attīstīt turismu ar Krieviju? Mums ir transporta savienojumi ar Pēterburgu un Maskavu, bet ar vīzām ir problēmas. Nu, piemēram, trīs mēnešus iepriekš ir jāpieprasa vīza. Ir uh, jāreģistrējas un tā tālāk. Runa ir arī par apusējību, kā mēs gribam vienkāršāku vīzu politiku, lai tā būtu uh, saistoša. Bet Grandis kungs pieminēja arī drošību, un tas arī ļoti būtisks punkts. Nākošais kvalitātes jautājums. Mums ir nepieciešama augsta kvalitāte, uh, kvalitāte infrastruktūrai, pakalpojumiem, iestādēm, papildu piedāvājumos. Kā mums varētu izdoties harmonizēt kvalitātes marķējumu, jo komisija plāno dažas papildus iniciatīvas, papildus tam, ko dara valstis. Un tad arī vēl par invalīdiem. Ja mēs redzam, gan būtu nepieciešams marķējums, vai šis ceļojuma mērķis ir viņam pieejams, jo šie marķējumi ir ļoti, ļoti atšķirīgi un cilvēkiem ir grūti orientēties. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por felicitar. Paldies, priekšstādātā. Teiks Eraskums, vispirms vēlos uzteikt visus ekspertus un jo īpaši Karlo Fidansu par viņu īstenoto darbu turisma darba grupas ietvaros. Es esmu no Madeiras salas Portugālē. Šai salā turismas ir ļoti svarīgs. Tas ir 30% no mana reģiona IKP. Tātad es varēju iesniegt eh, dokumentu par turismu no mana reģiona šai grupai, dažiem elementiem, kas manā skatījumā ir svarīgi. Mm, man ir trīs komentāri. Pirmkārt, vīzu izsniegšana režīmu vienkāršošana, par to jau šeit daudz tiek runāts. Man ir nopietnas šaubas. Man rodas jautājums, vai tiešām kādreiz mēs nonāksim pie šīs vīzu režīmu vienkāršošana, jo nostāja nav skaidra ne dalību valstīs, ne komisijā. Nu, ceru, ka kādien tomēr pie tām nonāksim. Otrais novērojums no manas puses. Es Te ir vairāki fakti, kas uh, sakrīt. Andrejs jūras piekraste un piedzīvo izmaiņas, vai Eiropa varēs eh, gūt labumu no tā, ka tagad eh, virzība ir vairāk uz Ēģipti. Un vai nevarētu izveidot kādu krīzes eh, gadījumu risināšanas problēmu, lai, piemēram, risināt problēmas plašsaziņas līdzekļos, kad ir kā dabas katastrofa vai tam līdzīgi? Un vai varētu uh, mīkstināt kaut kā traģēdiju vai katastrofu izraisītās saknes. Paldies! Paldies, teiks Sēres kungs. Un tad daži jautājumi no manas puses. Maniem ekspertiem. Pirmais jautājums. Es pilnīgi piekrītu Fosteras kundzei. Es nevēlos samazināt turisma plūsmu, bet es vēlos, lai tā būtu vienādāk sadalīta. Kā mēs varētu panākt, lai turisti dodas prom? Uh, nonākuši galvaspilsētās tālāk kaut kur. Jūs jau zināt, kā tas ir uz pāris dienām, uz Londonu pāris dienas, uz Parīzi un tad uz Romu un tad viņi pāris dienas un tad viņi dodas atpakaļ un saka, ka viņi esot redzējuši Eiropu, kaut arī viņi nav to redzējuši. Tad kā mēs varētu panākt, lai šī turisti tālāk dodas arī reģionos, lai viņi attālinātos no šīm magnēta galvaspilsētām? Es nesaku ka viņiem nevajadzētu apmeklēt galvaspilsētas, taču es vēlos, lai viņi apmeklē arī citas valsts uh, daļas, uh, Eiropas daļas, ne tikai da galvaspilsētas. Otrais jautājums. Kā jūs definējat kultūru? Esmu dzirdējis šo vārdu šeit, šur un tur. Es zinu, ka ja jūs dod, doties uz Karalisko operas namu, uh, Londonā, tad jūs uzskat par kultūru, kultūrālu cilvēku, bet ja jūs dodat, dodaties uz īpašu dzelzceļa līniju, tad jūs uzskat par tādu kā tehniski interesētu cilvēku. Jā, mēs izmantosim šo vārdu kultūru, tad mums īsti jāzina, ko tas nozīmē. Jo mans jautājums panācīm šāds, ka mūsu industriālais mantojums ir tikpat cieši saistīts ar kultūru, jo īpaši Eiropas kultūru. Jūs jau zināt, eh, industriālās revolūcijas šūpuls, kā, piemēram, eh, Bolšoja eh, lielā teātra vai Laskāles teātra apmeklējums Milānā. Kā mēs panāksim, lai mūsu rūpnieciskais mantojums tiktu uzskatīts par tikpat vērtīgu gala mērķi, kā šie teātra apmeklējumi. Un tad Telūza kungam. Es devos uz White salu, Anglijas uh, dienvidu galā, netālu no Francijas. Tāds bija mans brīdiens. Galvenie divi apmeklējumi objekti ir Osborna uh, māja, vecā Viktorijas karalienes Uh, māja un tad arī dzelzceļš. Es apmeklēju abus šīs objektus, un es redzēju kādu francūzi, vācieti, itāli, spāni tur. Nē, nesatiku nevienu. Kāpēc ne? Tās ir mans jautājums. Jo tāpēc, ka kāds viņiem ir teicis, jums ir jāapmeklē Londonu, un tad, ja esat redzējuši Buckingham spilu, tad jums jā, jādodas uz citu valsts. Lūdzu, vai mēs varētu tam pielikt punktu? Nu, labi, tagad es atkal te runāju par indu, industriālo mantojumu. Pievērsīšos ekspertiem. Došu jums divas minūtes, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Viegli tas nebūs, taču, ja vēlties tālāk turpināt sarunas ar deputātiem, tad uh, uz priekšu. Kester kungs, lūdzu, divas minūtes. Okay, thank you very much. Thank you. Paldies par jautājumiem. Vēlos atbildēt uz jautājumu par vīzām un īstenošanas pasākumiem. Vienmēr esmu sacījis, ka te ir runa par līdzvarašanu starp drošību un laipnību. Tas ir jādara, iesaistot visas uh, atbildīgās iestādes, tātad iekš, iekšlietas, ārlietas, tas viss jāņem vērā. Un eh, tā, tā ir tāda pārsektorāla politika. Tā tā ir jāskata. Vīze nav garantīta tam, ka cilvēki nepaliks šeit ilgāk. Vīzes trūkums negarantē to, ka cilvēki nedosies prom, tātad mums vienmēr ir eh, jāizsna labs izvērtējums, ko katrs ir nodomājis darīt. Tiešām būtu jāatvieglo piekļuva tiem cilvēkiem, kas eh, dodas uz īstermiņa apmeklējumu, kas nav uzskatām par migrantiem. Šie cilvēki ir jāuzņem cik vien laipni iespējams. Tam ir jābūt mūsu vadmotīvam. Tad eh, vadmotīvs nebūtu izvairīšanās no riska, bet gan riska pārvaldīšana. Kā jūs identificējat tos, kas dodas tikai apmeklējuma vārdā un tos, kuru apmeklējuma mērķis patiesībā ir kas cits? Tādam jābūt mūsu galvenajam principam šāda veida politikā. Tad no apmeklētāja viedokļa, ko viņš uh, runāsim par tādu īstermiņa nemigrējošo apmeklētāju procesam, jābūt intuitīvam, izvērtējumam, ātram un konsekventam. Mums jāizveido viss tā sistēma, domājot no apmeklētāja skatu punktu. Nevis no mūsu viedokļa, bet no viņa viedokļa ja jūs priekšā ir cilvēks un viņš vēlas apmeklēt eiro, tad jums ir jāatvieglo viņam šī mērķa īstenošana. Viņam jādod vīzu pēc iespējas labākajā veidā, pēc iespējas vienkāršāk viņam. Paldies. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Turku Jāgas kundze, un man jāsaka, nekad neesmu bijusi Basku zemē, taču visi te saka, ka, ka tā būtu jāapmeklē. Jāgas kundze, divas minūtes lūdzu. Muy bien, bueno, pues voy a responder. Eh... Jā, es atbildēšu uz man uzdotajiem jautājumiem. Pirmkārt, galamērķu uzraudzības projekts. Mēs esam neliels galamērķis, ja mēs to esam izveidojuši, tad tas ir tāpēc, ka vairums turistu, kas pie mums ierodas, to dara ar internetu starpniecību. Viņi Eh, meklē informāciju internetā, eh, lai pieņemtu lēmumu, kur doties un kur rezervēt. Mēs ar savu monitorēšanu esam paredzējuši eh, izveidot aplikāciju, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku lietotāju skaitu. Un būs vairāki galamērķi, Guggenheims, piemēram, tā arī tiks iesaistīta, un citas institīvas, kas arī ir interesants Basku zemē. Kāpēc? Tāpēc, ka pateicoties šim tehnoloģiskajam risinājumam, mēs labāk varēsim izdarīt secinājumus, no kurienes mūsu apmeklētāji nāk, kāds ir viņa tā sakot pro, profils, intereses, un tad mēs varēsim arī pielāgot mūsu produktu viņa interesi. Mēs arī redzēsim, cik daudz laika paiet, līdz viņš izmanto katru piedāvāto produktu, ko viņš apmeklē, un tad mēs varēsim secināt, kā izcelt tos objektus, kas paliek uh, ārpus viņa interešu loka. Nu, tas ir svarīgi zināt, kādas intereses ir tiem cilvēkiem, kas apmeklē pasku zemi. Un runājot par investīcijām, pat labam desmit miljoni eiro investīcijas struktūra sadarbībai ar uzņēmumiem ir teritoriālās um, vienības un uh, reģionu varas iestādes un visu nozaru pārstāvi, kas ir iesaistīti turismā. Mēs visi kopā ar viņiem veidojam politikas vadlīnijas. Mēs viņiem nosūtām arī kvalitātes prasības. Uh, Tā mēs secinām, kāds ir sadalījums pa nozarēm un kā to varētu tālāk virzīt. Tāda ir sadarbības ar valsts un privāto sektoru. Paldies. Paldies, Delūs Kosvara. Un kād beidzot mans eh, tvaiku, eh, tvaika dzelzceļš eh, tiks skatīt tikpat vērtīgs kā Buckingham pils. Jā, protams, Eiropa Nostra katru gadu piešķir eh, rūpnieciskās inovācijas balvas, un tad ir eh, lokomotīvas, kas eh, tika veidotas 20. gadsimta sākumā, tagad tā sakal tika atdzīvināts un tā saņem balvu. Jūs sacījāt, kas tad īsti ir kultūra? Kultūra, acīm redzot, ir viss tas, kas var bagātināt pilsoņu dzīvi. Nav vienas kultūras, ir daudzas kultūras, tāpēc Eiropas līmenī ir dažkārt grūti runāt par kultūru. Viss ir e, jārespektē. To mēs arī darām. Runājot par White salu, es tur nekad neesmu devies, jūs man sniedzāt labu ideju. Uh, Eh, bet tā taču ir pēdējā karaliene Viktorija, kas tur ir eh, uzturējusies šajā mājā. Un ļoti daudz cilvēku manā asociācijā eh, ir aizrāvušies ar tvaika dzelzceļu. Un te izskanēja viedoklis, ka svarīgi Eiropu uzturēt pirmā galvenā galamērķa līmenī, jā, bet tas ir izaicinājums, eh, kuram mums jāveltīt daudz uzmanības un daudz savstarpēji atbalsta. Mēs viena šeit neko nevaram izdarīt. Mēs ceram, ka komisija un parlaments arī varētu sniegt mums atbalstu. Un Fosteres kundze uzdeva jautājumu. Paldies, Fosteres kundze, ar vienu esat šeit. Jūsu jautājums ir eh, ļoti jauks. Jā. Uh, uh, Eiropas uh, mājokļu, māju um, mantojums uh, ir diezgan liels sloks, jo privāto māju vēsturisko māju apmeklējums, tas, uh, šo māju uzturēšana maksā daudz, taču paldies par jūsu atbalstu. Thank you, Mr. Paldies. Bračīnī kungs tagad lūdzu. <clears throat> Banchini. Banchini. Banchini. Very correct Very on my you. Italian. Right. I am, I, I am Italian in, in... Es esmu Itālis un Itālijā man sauc Armando Brankīni. Un tie, kam angļu valoda ir dzimtā valoda, man sauc par Brančīnī. Priekšsēdētāja kungs. Gribēju runāt par industriālo mantojumu. Protams, mēs jums pilnībā piekrītam. High-end and luxury industry. Protams, ka pagājušā gada 26. septembrī tika atzīts šis industriālais mantojums un komisija atzina, ka mūsu sektors ir viens no Eiropas kultūras un radošās nozares pilāriem. Industriālais mantojums arī ir kultūra. Mūsu preces uh, gūst tādus panākumus pasaulē, ka tajās ir apvienota gan, apvienots gan tradīcijas, gan inovācijas, un tās ir ārkārtīgi kvalitatīvas preces. Uh, Porsche, Burberry, Chanel, uh, Gucci, Louis Vuitton, Bulgarija, Cartier, Montblanc, Itālijas, Francijas, Grieķijas, Spānijas lieliskie vīni un Eh, Ziemeļa Eiropas un Dienvidu Eiropas uzņēmumi ražo šīs preces un tās ir Eiropas radošās industrijas. Uh, Un uh, veikali, kas atrodas visās pasaules vietās, 13 tūkstoši veikali ir tādas, ka īpašas vēstniecības, kas popularizē Eiropas vārdu. Mums pat nevajag atbalstu, mēs vienkārši uh, gribam, lai būtu arī turistiem brīvpiekļuvi Eiropai. Paldies, tagad Greenfield kungs. Es ceru, ka jūs neesat iedzers vēl vienu kafijas tasīti. Neuztraucieties, nē. Ne. Par vīzām šķiet jau viss ir izskanējis. Es gribēju runāt par uh, turismu sezonālo raksturu. Jums ir uh, eh, jāceras, ka, piemēram, Brazīlijā ir vasaras brīvdienas, tad, kad pie mums ir uh, ziema, un varbūt jūs būsiet pārsteigti, Brazīlijā ir visā, visai jaukas pludmales. Nu, viņi uh, neierodas Eiropā, lai apmeklētu pludmales. Viņi vēlas redzēt arī kultūras mantojumu. Un, ja mēs runājam par kultūru vēsturisko mantojumu, Tātad tas ir eh, tāds izklāsts, no kurienes valsts ir eh, ieradusies, kur tā dodas, un mēs te nerunājam tikai par operas namiem. Piemēram, ja Brazīļi ierodas Londonā, viena no interesantākajām eh, lietām ir Jamie Olivera restorāna apmeklējums. Viņš ir vienkārši milza zvaigzne Brazīlijā, bet ķīnieši īsti nevēlas doties uz Tauveru, jo uh, tur kādreiz bija cietums, un ķīniešiem nepatīk nepatīk apmeklēt cietums. Tātad gribu teikt, ka uh, ir ļoti daudz turistu, kas ierodas no uh, tālām uh, pasaules vietām, tāliem gala uh, mērķiem, un jūs ne, nevarētu, jūs alosieties, ja domāsiet, ka viņi nenāks uz tādiem lieliem uh, Uh, neapmeklēs tāds liels objektus. Un es jums gribu pateikt, ka amerikāņi kādreiz um, daudz neapmeklēja Austrum Eiropu, viņiem šķita, ka varbūt tā nav pārāk droša, un tagad viņi ir sākuši doties uz Horvātiju, un īstenībā um, bieži vien cilvēki devās uz Venēciju, Venēcija ir pazīstama, un tad Horvātija jau vairs nav uh, pārāk tālu, un tad viņi atklāja, ka arī Horvātija ir ļoti skaista zeme. Tā tad jūs taču nedos, nedosieties uh, tikai uz Basku zemi, ja jūs ierodaties no liela attāluma, jūs uh, apmeklējat Eiropu. Nu jā, Dienvidu Francija ir ļoti skaista, bet Eiropa daudziem liekas tāds viens galamērķis. Un es, protams, saprotu, ka ir jāapmainās ar paraugu praksi. Labs piemērs - Parīze un Barcelona. Uh, Eh, Tātad ir liels problēmas. Barcelonā nav pietiekami daudz viesnīcu centros, un viņi vēlas, lai cilvēki paliek provincē. Un jāsaka, ka Parīzē ir tā pati problēma. Viņiem tā beidzot ir jāatrisina. Ko es gribu teikt, ja jūs vēlties, lai turisti. <laughs> Lai turisti ierastos apstīties jūsu vēsturisko dzelzceļu, nu jūs varētu tur filmēt kādu Bolivuds filmu, indieši kā traki brauks uz turieni, tad uh, Jā, jā, mēs jau to esam izdarījuši, un tā bija visai veiksmīga filma, saka priekšsēdētājs. Ja mēs runājam par vēsturiskajiem namiem vai vēsturisko dzelzceļu, jā, pievērst uzmanību tam visam ir ļoti uh, būtiski. Fantoci kundze, vai es pareizi izrunāju jūsu uzvārdu? Jā, sāk Fantoci kundze. Tikai maza piezīme. Dažādās asociācijās un savienībās ir iesaistījušies uzņēmumi, piemēram, muzeji. Tā tad, piemēram, ir iespējams apmeklēt Fiat vai ir kāds mazs uzņēmums, kas uh, ražo lakritus konfektes vai ir, piemēram, eļas spiestos un ir iespējams šos uzņēmumus apmeklēt, uh, paskatīties, kā tur notiek šī ikdienas darbība. Uh, Un mēs to esam iekļāši arī savā iniciatīvā. Ir iespējams, piemēram, arī skolniekiem ierasties uh, šajos uzņēmumos, jo uh, industriālais turisms mums šķiet, kas ļoti svarīgs. Paldies! Es Vai jums ir kas sakāms komisijas pārstāvu par vīzām un par um, vēsturisko dzelzceļu? Jā, jā, mēs esam jau ļoti daudz pie tā strādājuši, mēs eh, veidojam industriālā mantojuma programmas, un es vēl nevaru pateikt, uh, kur notiks šis pasākums, bet notiks industriālā turisma kongress. Tas notiks jūnijā. Es domāju, ka jūs būsiet vienkārši ļoti ieintriģēts, un tas notiks uh, pēc vēlēšanām. Es ceru, ka jūs būsiet atkal ievēlēts Eiropas parlamentā, un mēs jūs uzaicināsim. Jā, es eju pensijā, man neievēlēs atkal sāk priekšstādātais, bet jūs jau nekas nekavē mani uzaicināt uz šo kongresu. Un es ceru, ka pārējie arī tiks uzaicināti. Jā. Domāju, ka šis būs ļoti interesants pasākums. Tur tiks runāts par industriālo mantojumu, industriālo turismu un man ir daži komentāri par um, daudziem tematiem, bet varbūt es atbildēšu uz tiem jautājumiem, kas tika uzdot tieši komisijai un centīšos būt lakonisks. Danielis kungi jautājumu atbildot. Ja mēs runājam par vīzām, uh, Eiropas vīzu sistēma, ņemot vērā Jāsaka, ka visās dalību valstīs uh, ir attiekušies no uh, pirks nospiedumu sistēmas, bet jāsaka, ka tas nevienmēr ir savienojums ar jaunām tehnoloģijām. Mēs pēc iespējas vairāk mēģinam izmantot dažādas identifikācijas metodes, lai vienkāršot vīzu procedūru, bet, eh, nu, nevarēsim to visu atrisināt tuvākajā nākotnē. Kolēģi no nu, iekšlietu ģenerāla direkcijas zina, ka kaut kas ir jādara, bet, nu, tā ātri kaut ko panākt būs ļoti sarežģīti, jo ir daudz trešās valsts, Krievija, Ķīna un tā tālāk, kur joprojām pastāv pirks nospiedumu sistēmas, sistēmas eh, maiņa, tā tad prasīs laiku. Protams, protams, mums vajadzētu parūpēties, lai mēs par to neaizmirstu. Tālāk atbildot Bilbao kundzei. Kalipso programmā uh, ir četras mērķa grupas uh, - jaunieši, seniori, uh, Mm, arī ģimenes un cilvēku ar invaliditāti. Tā ir ceturtā mērķa grupa, kam ir domāts šī programma, lai varētu garantēt to, ka cilvēki ar invaliditāti arī varētu piekļūt dažādiem apskats objektiem un baudīt turismu priekšrocības. Eiropas parlaments pagājuši gadu e, ievies iniciatīvu šajā jomā un būs arī konferences, kurā piedalīsies Karlo Fidanca. Un konferences notiks Itālijā nākamā gada februārī. Tur daudz runāsim par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tad jūs uzdevāt konkrēti jautājumu par eh, tādām ļoti iecienītām eh, vietām, uz kuriem dodas turisti. Šogad novembrī būs arī kāds īpašs pasākums, tur tiks piešķirtas balvas uh, uh, dažādās turismu jomās, piemēram, uh, ūdens turisms, ekoloģiskais turisms, lauku turisms. Es, protams, nevaru tagad visu uzskaitīt, neatceros no galvas, bet tiks runāts arī par tādiem nepārāk populāriem galamērķiem, ne tikai par tiem, kas ir visiem pazīstami lai arī e, šie gala mērķi taptu redzamāki. Tālāk reģionālās organizācijas. ITS e, ir mūsu galvenais e, sarunu partneris. ITC tiek runāts par to, vai nevajadzētu ciešāk sadarboties ar reģionālajiem iestādēm. Piemēram, arī ar Basku zemes turisma uh, organizāciju Es šo reģionu nedaudz pazīstu. Jāsaka, viņi veic labu darbu, mēs arī ar viņiem ļoti cieši sadarbojamies. Un vēl par to Spāņu. Viņi tagad uh, vada Eiropas uh, ceļojumu komisiju. Tur Frans un ITC jau pieminēju un priekšsēdētāja kungs gribēja izmantot izdevību, lai paziņot jums un citiem britu deputātiem, ka varbūt, varbūt jūs to varat arī uh, nodot tālāk. Nu, piemēram, Visit Britain uzņēmums organizācija varētu arī pievienoties ITS. Tātad Artur Frāns Tour España, Visit Britain, Nīderlandes, NTO pirms trim gadiem devās prom no šīs organizācijas dažādu iemeslu dēļ, bet ir ļoti jocīgi, ka visas 28 dalībvalsts uh, nav šais organizācijas sastāvā. Mēs uh, sazināmies uh, ar attiecīgo valstu turisma uh, ministērijām, ministrijām un uh, Mēs vēlamies pārliecināt um, šo valstu turismu organizācijas, lai tās atkal iestātos ieties tālāk. Rosas Taras uzdūtīja jautājumu par kvalitāti. Savu priekšlikumu jau e, izstrādājam pirms vairākiem mēnešiem, to tagad izskata komisārs ar saviem darbiniekiem. E, un ceru, ka līdz gada beigām šeit tiks ieviests vairāk skaidrības. Labi, šis vilciens jau ir aizbraucis un šķiet pirmojas lasījums tiks izskatīts jau jaunajā parlamenta sastāvā. Bet tiek dibināti kontakti augstākā līmenī arī ar komisijas priekšsēdētāju Barozo. Runājot par pieejamību par to arī tiek runāts komisijas uh, dienestos, tika izstrādāts Disability Act, bet uh, arī pie tā darbs ir nedaudz iebuksējis. Nezinu, vai Viviana Redinga pie tā turpinās strādāt, vai mums uh, vajadzēs arī gaidīt uz jauno komisiju, lai tā šo darbiņu turpina. Bet, protams, arī tas varētu uh, vairāk gaismas liet tieši uz turismu. Ierunājam par industriālo turismu, varu vēlreiz atkārtot, ka ļoti daudz sadarbojamies ar sporta ražotājiem, modas preču ražotājiem, luksus preču ražotājiem, lai varētu izmantot arī šo turismu nozara Expo 15 Milānā. Eh, galvenais eh, temats būs tieši pārtiks produktu un noteikti tur būs eh, daudz gastronomijas uzņēmumu, kulinārijas uzņēmumu un būs arī vairāki attiecīgi pasākumi, lai varētu labāk parādīt šo saikni starp pārtiks produktiem, kulināriju un turismu, popularizējot reģionālo virtuvi. ja mēs runājam par Visit Britain, eh, tad beidzot eh, šī organizācija ir attaisnojusi savu nosaukumu un eh, nav attaisnojusi savu nosaukumu, saka priekšsēdētājs, jo mm, īst, drīzāk to varētu saukt par Visit London, nevis Visit Britain. Karlo, vai tu vēlējies noslēgumā dažus vārdus vēl pietmetināt? Paldies! Es gribēju pateikties visiem viesiem. Domāju. ka par vīzām visi esam viensprātis, bet mēs saprotam, ka šis ir ļoti jūtīgs jautājums. Tur ir dažādu interešu sadursme, tādēļ mums ir jābūt pietiekami koordinētiem Un, protams, komisijai ir jābūt nepiekāpīgai savās pozīcijās. Tik runāts par kultūru, par ilgtspēju. Ja jūs man atļausiet, vēlējos nomierināt Eiropa Nostra pārstāvis, kas runāja par Venēciju un lielajiem kuģiem. Jāsaka, ka valdība jau ir pieņēmusi dekrētu, lai tiktu atrasta alternatīva. Uh, lai, piemēram, kruīza kuģu īpašniekiem nebūtu jācieš, bet, protams, ir jāprūpēs arī par ilgtspēju. Grīnfield kungs teica. ka mēs nevaram visu mest pār vienu uh, kārti, jo arī, piemēram, BRICS valstis visas nav pilnīgi identiskas, to piekoptā politika ir atšķirīga, un mums arī ir jāsaprot, kādā valodā runāt ar katru no šīm valstīm. Protams, mums ir jābūt dažādiem veicināšanas pasākumiem, turistu uh, piesaistīšanas pasākumiem, tiem ir jābūt ļoti mērtiecīgiem un vairāk jādomā arī par kvalitāti, ko varam piedāvāt. Protams. jāpaturprātā dalību valstu un nacionālās atšķirības, bet ir jāparūpējas, lai mēs varētu piedāvāt pasaulē tādu Eiropas kvalitāti ar Eiropas logo. Eiropa varētu kļūt par galveno pasaules turismu galamērķi. Un, protams, mēs varam arī eksportēt savus preces uz citu valstu tirgiem. Es esmu itālis Un ja kāds eh, turists ierodas Šanhajas eh, lidostā, tad viņš redz reklāmu, eh, kur tiek reklamēta Matēra. Tā ir ļoti skaista pilsēta Itālijas dienvidos, vēsturiska pilsēta, ļoti skaista, un ķīniešu turists E, Eiropu redz kā vienotu veselu, un ja tur ir Matēras pilsētas reklāma, viņš īstenībā nezin, kur šāda pilsēta atrodas un vai reklāma ir bijusi atbilstoša, jēgpilna. Ja tiek, e, piemēram, šķērdēti resursi, lai reklamētu tikai vienu mazu reģionu vai vienu pilsētu, nu tas patiešām nav lietpratīgi. Mums ir jāpiesaista turisti Eiropai, un, protams, ir arī konkurence starp dažādām valstīm bet uh, arī dalību valstu iestādēm ir kaut kas jādara lietas labā. Tam jāgarantē, lai turisma reklāma būtu patiešām tāda ļoti mētiecīga, lai netiktu vienkārši izšķērdēt līdzekļi. Jā, nu varbūt tā vizuāli izstās ļoti pievilcīga un kāds vietējais politiķis ir uzspodrinājis savas spalvas, bet, nu, tas nenozīmē, ka automātiski būs uh, lielāks turistu traumas, kas dosies uz Eiropu. Domāju, ka mēs esam jau kaut ko panākuši, un tad, kad vīzu kodeks tiks virzīts uz priekšu, uh, noteikti varēs īstenot arī vairākus no mūsu ierosinājumiem, lai mēs varētu turpināt savu likumdošanas darbu. Paldies! Paldies, saka priekšstādātais, gribēju pateikties visiem viesiem, arī komisijas pārstāvim un paldies arī kolēģiem par uzdotiem jautājumiem. Tagad esam noslēguši priekšpusdienas darba cēlienu un mēs tiksimies atkal pulkstens trijos. Runāsim par tādu nenopietnu jautājumu kā autopārvadājumiem un to svaru un gabarītiem. Tiekamies pēcpusdienā.